Hello, good afternoon. Uh, the start of the very last week. Labdien! Atsāksim darbu pēdējā nedēļa pirms vasaras pārtraukuma. Pie mums ir ieradusies komisāra Malstrāms kundze, bet pirms ķeramies pie šī darba kārtības punkta sākumā man ir vairākas lietas, ko gribētu minēt. Tas ir saistīts ar grozījumiem darba kārtībā. Okay. Uh, the, the change... Grozījumi ir sakojoši. 11. punkts, kas ir saistīts ar programmu Perikls 2020, referente Makintāras kundze, to pārrunāsim šodien no 2004 līdz 4.30, jeb 16.30. 4. punkts savukārt saistībā ar iekšējo drošības fondu, kur ziņotājs ir Marinesku kungs, to pārrunāsim rītdien, 10. jūlijā, sākot no pulksten 10.40 līdz pulksten 11. Ceru, ka arī iesaistītie ziņotāji ir informēti par šiem grozījumiem. Kas uzklaus uz Garkova kunga uzklausīšanu, kas ir kandidāts izpildirektora vietai IT aģentūrā, tas ir desmitais punkts darba kārtībā, tur koordinātora rekomendācijas būs jāiesniedz uz balsošanu, kas būs rītdien aizslēgtām durvīm pēc balsošanas. Un mans ir visī kungs, kas ir DG Home ģenerāldirektors no komisijas, informēs mūs par komisiju saistībā ar readmisijas nolīgumiem un mobilitātes partnerību. Tas būs šodien, 17.30 aiz slēgtām durvīm. Ja nevienam nav nekāda iebildījuma, tad uzskatām darba kārtību par pieņemtu. Kolēģi, vai jums ir kādi iebildumi? Lieliski. Uh, just one uh, more. Un vēl kāds paziņojums. Tā ir koordinātoru rekomendācija, kas ir jums jāapstiprina. 27. jūnijā priekšsēdētāja konferencē tika apstiprināta 50. Um, protokola punkta piemērošana starp Libe un nodarbinātības komitejām attiecībā uz neleģislatīviem ziņojumiem saistībā ar migrantu integrāciju un tā ietekmi uz darba tirgu. Referents ir Klejs Kungs, un vēlētos uh, informēt jūs par divu konferenču organizēšanu. Pirmā no tām ir Redingas kundzes organizēta ko konference saistībā ar Eiropas pilsonības ziņojumu 2013. gadam, kas tiek īstenot kopā ar PETI komiteju, un šis darbs ir plānots pēdējā novembra nedēļā. Otra konference, ko gribētu minēt, ir saistīta ar pamatiesību aģentūru, un tās mm, tēma ir nodrošināt piekļuvi taisnīgumam, uh, ekonomikas krīzes laikā. Tas datums ir 6. decembris. Tālāk, pašinici pašiniciatīvas ziņojums saistībā ar nepilngadīgiem bez pavadības ir piešķirts Alde grupai, Grīsbekas kundze ir referente un koordinātori ir nolēmuši piedalīties arī kopējā starpelementārā komitejas sanāksmē ar valstu parlamentiem saistībā ar datu aizsardzības pakotni. Tā ir, tas ir plānots 9. un 10. oktobrī. Un jautājums, vai varat piekrist šiem rekomendācijām? Ļoti labi, paldies. Un vēl kāds jautājums. Vai komiteja atļauj um, um, atmosfilmu vest grupai um, filmēt un uh, Uh, šādā veidā iesaistīties uh, debatē saistībā ar datu aizsardzības pakotni, tāpat kā tas notika maijā. Tas ir uh, ticis darīts, un tas tiek darīts, lai izstrādātu dokumentāro, dokumentālo filmu, un gribētu jautāt, vai varat piekrist šai dalībai sanāksmē. Ļoti labi. Tas būtu viss saistībā ar paziņojumiem, un nu gribētu sveikt komisāris kundzi komisāru Malstromu mūsu vidū un gribētu uzklausīt jūsu viedokli saistībā ar vairākiem svarīgiem jautājumiem, kā piemēram patvēruma sarunas, kā arī Schengenas pārvaldība, jo īpaši. Mēs visi ļoti uzmanīgi sekojām diskusijām plenāra sesijā. Tā bija ļoti karsta diskusija, tādēļ lūdzu jums vārds. Liels paldies priekšsēdētājas kundze, Cienītie parlamenta deputāti, man ir liels gods šodien pie jums atkal ierasties un runāt par jūsu minētiem jautājumiem. Runāšu gan arī par tiem, gan arī izklāstīšu, kāda ir vispārējā situācija saistībā ar vairākiem svarīgiem dosjē. Un noteikti uzklausīšu arī jūs komentārus un uh, jautājumus. Sākumā par Schengenu. Twice in the plenary, disappointed by the position taken by the Council in June, both on the form and on substance. Uh, Un, jāsaka, tikai pirms gada Eiropadomē komisija tika lūgts izstrādāt uz Eiropu balstītu mehānismu Schengenas stiprināšanai. No komisijas puses, domāju, ka visi varēsiet tam piekrist, ka bija izteikta vēlme izstrādāt šādu stabilu, robustu mehānismu, ar kā palīdzību varētu straujā veidā identificēt Schengenas jomā esošās problēmas un tās labot. Tādēļ esmu pārliecināta, ka 77. pants būtu piemērotais pamats saistībā ar Schengenes izvērtēšanas priekšlikumu, un tas ne tikai stiprinātu demokrātisko leģitimitāti procesam kopumā, iesaistot arī jūs kā līdz likumdevējs, bet tā rezultātā tika izstrādāts arī saistošs mehānisms gan padomei, gan arī dalību valstīm, ar kā palīdzību īstenot pasākumus problēmu risināšanai. 77. pantā ir um, šāda konsultatīva kolēģu izvērtējuma procedūra, kas šobrīd nedarbojas, turklāt mēs nevaram piekrist arī īstenošanas pilnvaru piešķiršanai padomē, nevis komisijai bez pamata. Līgumā tas ir skaidri noteikts, ka šādi izņēmumi pieļaujam tikai ārkārtas gadījumos. Un kas attiecas uz, atkār, uz uh, īslaicīgu robežu pārbaužu atjaunošanu, šeit gribētu minēt, ka tā tā nav problēma, kas ietekmē tikai vienu valsti, bet visu Eiropu kopumā. Tādēļ mums jānodrošina, lai šie pasākumi tiek īstenoti proporcionālā veidā, Eiropas veidā un lai tas tiek tikai darīts tādos gadījumos, kad tas ir būtiski. Mēs nedrīkstam palikt strupceļā. Uh, vien, viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem ir cilvēku brīva pārvietošanās un tas ir taustāms mērķis, kas ir sasniegts par labu mūsu pilsoņiem. Tas ir jānodrošina. Manuprāt, ir ļoti labi, ka nebalsosiet jūlijā, jo tādējādi mums ir papildus laiks pārdomāt, runāt par šo jautājumu, un mēs pozitīvi vērtējam arī padomas lēmumu neformalizēt savu lēmumu vēl. Un mēs patiešām ceram, ka Kipras prezidentūra kopā ar jums sastrādāsies, lai mēs varētu rast labu veidu, kā rīkoties nākotnē, un arī komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai palīdzētu. Un nu par patvērumu pakotni. Uh, Šeit, jāsaka, esam visai daudz ko sasnieguši, un nu, ļoti īpašs brīdis pienācis jau šajā pavasarī. Ir nodrošināta konstruktīva sadarbība, tādu pašu sadarbību turpināsimies arī rudenī. Arī trialoga process ir ticis visai tālu Dānijas prezidentūras laikā saistībā ar Dublinas regulu un uzņemšanas nosacījumiem, un tagad tiek strādāts pie procedūra direktīvas. Esam nākuši klājā arī ar priekšlikumiem Eirodak sistēmai, un Rudenī esam apņēmušies um, strādāt kopā, tādēļ domāju, ka kopumā panāksim labus rezultātus. Uzticos Kipras prezidentūrai, ka tā uztver šo jautājumu kā vienu no prioritātēm. Priekšsēdētāji, manuprāt, arī viņi mums šodien vai rītdien uh, pievienosies un dalīsies ar jums pārdomās, tādēļ dzirdēsiet arī papildus informāciju. Nepieciešama spēcīga koordinācija, lai nodrošinātu, ka patvērumu meklētāji tiek uzņemti visā Eiropā vienlīdzīgā veidā un visām dalībvalstīm, ne tikai desmit, kā tas ir mūsdienās, ir vienlīdzīga atbildība. Kāda problēma, kas ir saistīta ar šo jautājumu, ir Turcijas un Grieķijas robeža. Vēl aizvien uh, tā ir viena no mūsu ārējām robežām, un uh, tā saskars ar vislielāko migrācijas plūsmu slogu. Uh, situācija šajā reģionā vēl aizvien ir ļoti problemātiska, un apstākļi patvērumu meklētājiem migrantiem kopumā vēl aizvien rada bažas. Komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai sniegtu strateģisku atbalstu Grieķijas centienos uh, pārformēt patvēruma un migrācijas politiku. Uh, tas ir saistīts arī ar šo ārkārtas atbalstu, kā arī nepieciešamajām zināšanām reālajā situācijā, un tur jāiesaistās arī starptautiskajai migrācijas organizācijai. Esam daudz ko jau sasnieguši, bet vēl aizvien daudz kas darāms, kas attiecas uz likumīgo, legālo migrāciju, arī tur mums ir iespēja um, panākt progresu saistībā ar darbinieku pār nosūtīšanu uzņēmumu ietvaros un ceru, ka tur izdosies saglabāt sākotnējā priekšlikuma ambīcijas, jo īpaši saistībā ar mobilitāti Eiropas Savienībā. Ja vēlamies piesaistīt šos cilvēkus Eiropas Savienībā, mums jāļauj arī gan viņiem, gan arī uh, visām ģimenēm pārvietoties Eiropas Savienībā. Ja ne, tad viņi vienkārši dosies citur, un uz to norāda arī starptautiski pētījumi, ka uh, prasmīgiem darbiniekiem Eiropa kļūst aizvien mazāk pievilcīga. Ceru, ka izdosies uzsākt darbu pie trialoga jau oktobrī, panākt progresu un būtu ļoti labi, ja tajā pašā laikā mums izdotos panākt progresu arī saistībā ar sezonas darbinieku priekšlikumu, lai mēs varētu pieņemt vienlaicīgas lēmumus gan par augsti prasmīgiem un kvalificētiem darbiniekiem, līdzās arī a, darbiniekiem ar zemākām kvalifikācijām. Un es patiešām ceru, ka tas labā veidā sasauksies arī ar mūsu nākotnes plāniem, kas ir nāk klajā ar priekšlikumiem saistībā ar mobilitāti studentiem un pētniekiem no trešajām valstīm. Tam visam vajadzētu stiprināt Eiropas migrācijas politiku kopumā un veicināt arī ekonomisko izaugsmu. Ar nepacietību gaidām progresu saistībā ar daudzgadu finanšu ietvaru. Kā jau zināsiet, esam nākuši klajā ar vienkāršošanas priekšlikumiem, kad finansējuma plūsmas ir divos, divās programmās. Viena no tām ir saistīta ar migrāciju un patvērumu, un otra ir iekšējā drošība. Vēl kāds Vēl kāda lieta, kas ir attīstīta, ir saistīta ar ārējo elementu iekšlietās un šajā drošības pakotnē. Strādājam arī pie viedām robežām, kā arī ieceļošanas un izceļošanas sistēmām, kā arī ceļojuma reģistrēšanas programmu, lai stiprinātu Schengenas zonas uzraudzību. Ārējo robežu pārbaudes ir būtisks elements, un tā ir daļa no uh, um, elementu kopuma saistībā ar ārlietām, un šīs lietas ir jāskata paralēli. Mums ir arī dialogi par vīzām saistībā ar Moldovu, Gruziju, Krieviju un citām valstīm, un šie tie ir jautājumi, kas jāatrisina. Turklāt ir paveikts darbs arī pie sarunām saistībā ar atpakaļ uzņemšanu un vīzu atvieglošanas programmu Kabo Verdei, kā arī Azerbaidžānai un Armēnijai. Turklāt esam parakstījuši arī otrās paudzes vīzu atvieglošanas programmu ar Moldovu. Un domāju, ka arī jūs turpmāko mēnešu laikā plānojat detalizēt pārnot šos jautājumus. Atbildēšu jautājumu, ja jums tādi būtu, bet nekavēšos vairs pie šīm lietām. Pavisam drīz parakstīsim arī atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju un uzsāksim arī dialogu saistībā ar vīzām, un arī tas varētu atvieglot situāciju uz Grieķijas-Turcijas robežas. Un mūsu plāns ir um, pārnāt šos jautājumus arī tādā plašākā kontekstā, tīri saistībā ar mobilitāti. Kā jūs zināsiet, tad po, principā esam panākuši politisku vienošanos par apturēšanas mehānismu vīzu kontekstā, kas ir pēdējais izmantojamais līdzeklis tādās situācijās, kad esošās vīzas ceļojot no trešām valstīm uz Eiropas Savienību ir izlaicīgi jāaptur, un strādājam arī pie veiksmīgāka appusējības mehānisma, lai nodrošinātu to, ka šie vīzu atvieglojumi attiec uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums ir jāpieņem uh, grozījuma regulā 539-2001 attiecībā uz apturēšanu un apusējības mehānismu, kas veicinās uzticamību un arī solidaritāti vīzas, vīzu procesa kontekstā. Kā jau mēs zinām, tad pagājušajā gadā um, dalībvalstis vidusjūras reģionā cieta no visai smagām migrācijas plūsmām. Šogad, jāsaka, situācija nav gluži tik dramatiska, bet sezona ir sākusies un, nu, arī Malta un Lampedūza visā lielā mērā saskar, saskaras ar um, šādu jūras transporta līdzekļu laivu pieplūšanu. Un jāgaida, kamēr uh, situācija Ziemeļāfrikas reģionā stabilizēsies, tomēr vēl aizvien, um, ja ir atbilstoši apstākļi, migranti tomēr ierodas. Mēs esam gatavi turpināt sadarboties ar Frontex, un šobrīd tiek strādāts arī pie programmas detaļām saistībā ar Itāliju jūras robežu uzraudzību un arī uh, migrantu glābšanu, ja nu rastos negadījumi. Profilakse neg negatīvu novēršanai jūrā ir viens no mērķiem, un tas ir tiešām mērā saistīts arī ar Eirosuru priekšlikumu. Ir jārunā arī par to, lai pārējās valstis, kas nav vidusjūras reģionā, iesaistītos, un man ir prieks, ka šobrīd strādājam pie ļoti uh, plašas partnerība noslēgšanas ar Tunisiju un Māroku ar Lībiju. Viss vēl nav skaidrs, bet mēs ceram, ka šajā nedēļas nogalē vēlēšanu rezultāti arī atvieglos sadarbību šajā jomā. Un nu par drošības politiku. Šeit man bija liels prieks, ka parlaments atbalstīja um, Eiropas Savienības un ASV PDR pasažieru datu nolīgumu, kas stiprina um, drošību gan pilsoņiem, gan arī aviolīnijām. PDR pasažieru datu reģistra sarunas turpinās arī ar Kanādu, un tur šodien pē, pēcpusdienā vai nu arī rītdien no rīde, rīta Frīde kungs jūs iepazīstinās ar detaļām. Mēs pavisam drīz ceram, ka nāksim klajā ar Eiropas PDR datu priekšlikumu, un man bija liels prieks arī saistībā ar politisko vienošanos, kas tika panāca saistībā ar kibernoziedzību, tas ļaus mums labākā veidā tikt uh, galā ar šo lielo uh, problēmu, un tas ir saistīts arī ar kibernoziedzības apkarošanas centru, kas tiek šobrīd izstrādāts. Tas uh, ļaus atklāt noziegumus, uh, palīdzēs policijai noziegumu atklāšanā, būs saistīts ar um, noziegumu atklāšanu tiešsaistē, noziegumu pret bērniem, un tas būs vērsts pret visu infrastruktūru. Kibernoziegumi um, rada aizvien lielākus draudus mūsu sabiedrībai un arī patērētāji internetā tīri dēļ šiem noziegumiem um, nejūtas tik ko komfortabli īstenot savas ikdienas darbības internetā, un tā ir problēma. Mums ir jānodrošina drošība kibervidē tādā vispārīgā līmenī, un šobrīd arī strādājam pie kibernoziedzības stratēģijas kopā ar Krūz un Ashtonas kundzēm. Un šajā, šī stratēģija norādīs, ka uh, drošība un brīvība nav jēdzieni, kas viens otru izslēdz. Ir jāpatur atvērta kiber telpa, tomēr tajā pašā laikā jānodrošina internetu lietotāju drošība. Kopā ar ģenerālu sekretāru esam nākuši klajā ar priekšlikumu attiecībā uz iekšlietu un tieslietu ministru globālu, globālu aliansi, kas cīnītos ar um, seksuālo izmantošanu tiešsaistē. Uh, Šī plāna mērķis ir um, notiesāt um, noziedzīgo darījumu veicējus un aizsargāt cietušos. Turklāt mums ir arī jāiet tālāk nekā tikai principu klāstīšana. Un decembrī šobrīd, uh, šogad tiks uzsāktas arī reālas sarunas par nolīgumu. Saties uz Eiropolu, tur viens no lielākajiem projektiem, pie kā strādājam, par ko jau runājat arī jūs, ir aktualizēts tiesiskais pamats aģentūrai, ko piedāvāsim līdz gada beigām. Uh, Turklāt arī attiecībā uz SEPOL tiek izstrādāts jauns priekšlikums, un tas pats attiecas arī uz tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācībām Eiropas līmenī. Radikalizācijas apziņas tīkls saistībā ar terorismu ir priekšlikums, kas nāca klajā pagājušajā gadā, un tur um, ir nodrošināta arī labās prakses apmaiņas starp dalībvalstīm un komisiju. Tur ir astoņas darba grupas no dažādām jomām Eiropā, kas sastrādājas cietušie, interneta profesionāļi, mēdīji, kā arī um, tiesību sargājušās iestādes, un nākamā gada sākumā viņi nāks klajā arī ar konkrētā, konkrētām rekomendācijām. Tālāk par noziedzības apkarošanu. Tur noteikti zināsiet, ka nu jau kādu laiciņu strādājam pie datu uzglabāšanas direktīvas pārskatīšanas. Tur vēl aizvien konsultējamies ar ļoti plaši iesaistīto personu um, loku, gan um, tiesību sargājošo iestāžu, patērētāju iestāžu, un citu iesaistīto pušu kontekstā, un esam arī tikušies ar jums šajā procesā. Lai nodrošinātu konsekvenci, mums nepieciešams grozīt datu uzglabāšanas direktīvu, bet tas ir jādara paralēli e-privātuma direktīvai un kopējās datu aizsardzības noteikumu kontekstā. Es ticos, tikos ar Krim komiteju tikai pirms desmit dienām, tādēļ uh, neatkārtošu visas lietas, ko tur pārunājām, bet dažas lietas, kas ir prioritāts arī Kipras prezidentūrai. Konfiskācijas tiesību akti šajā jomā esam panākuši lielu progresu. Tas ir pozitīvi. 2013. gadā, domāju, šis tiesību akts jau būs gatavs. Tam līdzās būs arī pretkorupcijas ziņojumi, kur būs iekļauts arī konkrēts rekomendācijas katrai no dalību valstīm. Turklāt pagājušajā nedēļā, aptuveni pirms desmit dienām, Eiropas tika pieņemta Eiropas Savienības uh, stratēģija attiecībā uz cīņu ar cilvēktiesniecību, Un tas nozīmē, ka tagad mums ir konkrēts instruments, kas nosaka konkrētus mērķus tuvākajiem desmit gadiem un līdzās prettirdzniecības direktīvai, ko jūs pieņēmāt pirms gada, šī instrumenta mums ļaus koordinētā un konsekventā veidā cīnīties ar cilvēku tirdzniecību. Nu re, priekšsēdētāji, tas būtu tāds uh, mēģinājums ieskicēt to plašo jautājumu loku, kas ir gan mūsu, gan jūsu darba kārtībā. Uh, un gribēju arī komitejas biedriem dot iespējas dot jautājumus, tad es šobrīd vairāk neko nestāstīšu. Lielas paldies, un esmu gatavs klausīt jūs jautājumus. Uh, paldies, komisārs Kunze, par šo, uh, par šo um, uh, ziņojumu mums ir ļoti garš uh, runātājs saraksts. Tas nozīmē, ka es vēlos visus aicināt ierobežot uh, savu runāšanas laiku līdz divām minūtēm, lai mēs varētu šodien izskatīt visus darba kārtības punktus. M mēs uh, sāksim, sākām visu izskatīt uh, ļoti saulaicīgi. Uh, Vispirms došu vārdu pusutilkungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundzei, ka iedāties mūsu komitejā. Pirmkārt, eh, par eh, Schengens jautājumu. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs atbalstām komisijas nostāju un pat, mm, esam pateicīgi, ka ar mūsu nostāju tiek atbalstīta. Jūs teicāt, ka jūs cerat, ka Kīpras prezidentūra um, ir, varēs veiksmīgi risināt šo jautājumu, taču kā jums šķiet, kā varētu atrisināt šo sarežģīto situāciju? Un kā mēs varētu panākt vienošanos, uh, vienošanos kopā ar padomi? Un otrais - situācija attiecībā uz migrāciju. Es esmu no valsts, kura šobrīd tieši ietekmē pieplūdums, migrācijas pieplūdums, un tas ir ārkārtīgi milzīgs. Pēdējo gadu laikā to ir izdevies vairāk vai mazāk kontrolēt, tomēr tagad kontroli vairs nav tik viegli īstenot. Un situācija kļūst arvien satraucošāka. Mēs vēlamies novērst traģēdijas, kā jūs pareizi piezīmējāt, traģēdijas, kas notiek, piemēram, jūrā. Uh, Eh, un tāpat arī eh, traģēdijas eh, iesaistītajās dalībvalstīs. Manā valstī jau šobrīd ir ieradušies tūkstoši cilvēki. Un Vācijā, piemēram, ierodas apmēram 200 tūkstoši patvērumu meklētāju, un tas, es sniedzu šo skaļus, lai jūs redzētu, kādi ir uh, apmēri. Diemžēl man ir sajūta, ka uh, Eiropa šajā frontē īpaši nepalīdz, Un man, eh, kā savas valsts pārstāvim, interesē, ko komisija taisās darīt, lai palīdzētu mums tikt galā ar šo sarežģīto situāciju. Tomēr cilvēki sagaida, ka Eiropa arī šajā jautājumā būs ar viņiem. Un trešais punkts - situācija Rumānijā. Ir situācija, par kuru jūs nerunājāt savā ziņojumā, tomēr Uh, preses paziņojumā pagājušajā nedēļā tika paustas komisijas bāžas pār uh, saržģīto situāciju Rumānijā. Dola kungs, mos, mans politiskās grupas priekšsēdētājs, arī ir sniedzis vairākus paziņojumus, paužot savas bāžas pār uh, situāciju šajā valstī. Četru dienu laikā uh, trīs svarīgas amatpersonas šajā valstī uh, tika uh, atlaists no amata. Uh, vai kādas, uh, kāda komisija taisās darīt uh, saskaņā ar septīto līgumu pantu? Paldies, saka priekšsēdētāji. Mums ir vēl divi runātāji. Aicinu visus izteikties pēc iespējas ītrā, īsāk. Romero Lopeses kundze, lūdzu. Paldies, Paldies Mēstrāms kundze. Jūs. Uh, Diemžēl uh, strādāju tādā ļoti sarežģītā brīdī, un paldies, ka jūs uh, ieradāties pie mums, un būtu labāk, ja jūs nākt vēl biežāk un vēl apjomīgāk uh, informēt mūs par visām tām tēmām, kuras varējāt šodien tikai īsi pieminēt. Varbūt, ka septembrī mums būtu vairāk laika diskutēt par šiem jautājumiem, kurus jūs varējāt tikai pieminēt, un par tiem jautājumiem, kādi ir nākotnē svarīgi. Tagad uh, par aktuāliem jautājumiem Uh, mēs redzam, ka Eiropai nav īstas atbildes uz to uz situāciju, uh, kāda tagad piedzīvojam. Mums ir problēmas ar Schengenu. Tiek runāts uh, par to, ka mm, valstu robežas nepietiekam kontrolē. Mums jāsaka, ka mm, mēs nepietiekam skaidri noskaidrojam, kas ir noticis kopš mēs esam izveidojuši šo Schengenas telpu un kopš Schengenas nolīguma ir spēkā. Mēs nemaz nezinām, vai programmas reģionālajai asardzībai tiešām ir eh, vērtējams kā zināma atbildi uz eh, problēmām un eh, iespējas to risināšanu. Atbildi arī uz masīvu iecļošanu. Ir programma reģionālajai aizsardzībai, bet es nezinu, vai Grieķija, Malta, Rumānija varēsiet atrisināt situāciju, un situācija jau nav tāda, ka a, robežas a, netiktu nemaz a, kontrolēt, bet jautājums, kur tad tieši netika šīs kontrolas pietiekam labi īstenots, un mēs nezinām, kādos uzņemšanas centros ir visvairāk patvaram pieprasītāji. Mums ir nepieciešama informācija, caurskatāmība analīzi par to, kas ir noticis kopš Schengens nolīgums stājās spēkā, un pat labāk atbildes ir diezgan tādas vājas. Tajā pašā laikā katastrofas un traģēdijas mums ir nepieciešams skaidrs atbildes saskaroties ar šīm problēmām. Man ļoti žēl, ka nevar ilgāk uzstāties priekšstādātāji uz mani raugās un būtu labi, ja jūs ierastos septembrī un skaidrot, kādas iespējas komisija redz kur, uh, kurās jomās Eiropa nedod tās skaidrās atbildes, kādas ir nepieciešams. Vikstroms kundze Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Kā mēs visi zinām, šobrīd mēs esam pēdējā diskusiju plosm, posmā. Uh, un ir skaidrs, ka tad, kad šī regula tiks pieņemta, tad mēs uh, būsim uzlabojuši regulējumu šai, šajā jomā būs daudz lielāka juridiskā skaidrība un labāka aizsardzība patvērumu meklētājiem. Un tas, ir, tas bija mūsu galvenais mērķis, kad mēs sākām šo darbu. Dublīnas, eh, eh, Dublīnas dokuments nav tikai solidaritātes instruments. Eh, pagājušā gada decembrī mēs sākām sarunas un šī Dublīnas dokuments nekad, nekad nebija tikai solidāts instruments, arī tad, kad es sāku strādāt pie šī ziņojuma. Uh, izskatās, ka uh, patvērumu meklētāji netiek vienmērīgi sadalīti pa Eiropas Savienības valstīm. Un mums vajadzētu paaugstināt solidaritāti starp dalību valstīm, lai palīdzētu dalību valstīm, kuras uh, šī situācija skār visvairāk. Rīt mēs balsosim pār šo ziņojumu eh, patvērumu eh, jautājumos un ir iesniegti grozījumi. Eh, tāpat arī tiek uzsvērts, ka ir jāiz, jāuzlabo atbildības sadalīšanas mehānismus. Kā atbildīgā komisāra, vai jūs domājat, ka varētu tikt veikti jebkādi ja pasākumi, lai Eh, lai eh, nodrošinātu šādu mehānismu. Eh, pēc vairākiem gadiem šis mehānisms tiks izvērtēts, Dublinas mehānisms tiks izvērtēts, un, un tas ir tiešām nepieciešams. Izņemot šo, es pilnībā piekrītu jūsu nostāja par Schengens zonu. Paldies, saka priekšsēdētāji Albrehta kungs lūdzu. Uh, should be my coordinator, uh, Ms. Sorry, you, uh, your name was missing here. I'm really... Atvainojos, jūsu vārds nebija iekļauts. <laughs> If you don't mind that... Not... Eh, tad varbūt vispirms Alberta kungs, un tad es došu vārdu jums. Paldies. Vēlos teikt eh, dažus vārdus par eh, datu saglabāšanas reformu Šodien uh, es uh, saņēmu jaunu informāciju par uh, no Vācijas federālās policijas par uh, uh, noziedzības uh, statistiku. Un uh, Vācijā šī datu saglabāšanas direktīva tiek īstenota, un uh, noziedzības statistika parāda, ka uh, 54% Uh, ir uh, tātad ir parādīts procentālais sastāvs dažādu veidu noziegumiem, un šie skaitļi mani mulsina. Uh, uh, izskatošos, uh, izvērtējot šos datus, ko ir sniegusi Vācijas federālā policija, un salīdzinot tos ar uh, datu saglabāšanas direktīvu, ir skaidrs, ka Vācija ir eh, lūgusi īstenot šo direktīvu, un no juridiskā eh, viedokļa es piekrītu, ka eh, tā vajadzētu rīkoties, tomēr no, polit, no politiskā viedokļa man satrauc direktīvas reforma. Un es vēlētos zināt, kādēļ e elekt, e- elektroniskā privātuma e, direktīva un datu aizsardzības reformas. E, bet kādēļ tik ilgi tika atlikts šādas direktīvas ieviešana? Manuprāt, nevajadzētu apturēt šādu direktīvu. Mums vajadzētu Eh, mums vajadzētu sagaidīt Eiropas tiesas spriedumu pa eh, lietā, eh, kur iesniegusi īrijas augstākā tiesa. Tik jutīgos gadījumos mums ir tiešām jāieklausās Eiropas tiesas viedoklī, pirms mēs pieņemam jaunu direktīvu vai turpinām īstenot šādu reformu. Paldies, saka priekšsēdētāja De Jonga kungs. Jums vārds. Es priekšsēdētājs kundze, es gribētu runāt par trīs jautājumiem. Pirmkārt, nu komisāra nebūs uh, izbrīnīta. Pirmais punkts ir par korupciju. Es uh, nesen uh, diskutēju ar uh, Grieķijas darba grupu. Zaudējumu Grieķijā tiek uh, lēsta 20 uh, miljonu apjērā tikai korupcijas uh, uh, ietekme un korupcija ir uh, kas tāds, ko šodienas krīze tikai vēl uh, stiprina un teica, jā, nu, ceļa kārtas izveidošana un kas cits. Varbūt, ka komisārs kundze var kaut ko vairāk pastāstīt. Bet, kā jau teicu, tad, kad par šo jautājumu sākām runāt, tad man likās, ka tas absolūti nav pietiekami un tas ir milzīgs izaicinājums komisijai. Es gribētu uzdot uh, jautājumu, nu, kā tad mēs cilvēkus vispār varam apvienot, runiet par um, lielu naudas summu Grieķijas. Uh, iestādēm jābūt skaidram, ka tai jāsadarbojas 20 miljārdi gadā ir šī summa. Nu, neiet runa tikai par nodokļu nemaksāšanu un ēnu ekonomiku. Nesen esmu lasījis ziņojumu, kas par šo jautājumu ir pieņemts, bet jautājums, vai tas kā ietekmē arī jūsu darbu. Otrs punkts arī pavisam īsi. Nesen uh, jums, kā komisārai un arī citiem komisāriem, nosūtīju vēstuli. Gribēju norādīt uh, uz uh, uzņēmumiem, no kuriem cieši mazi uzņēmumi, tie ir reģistri, kāda nemaz neeksistē, nu praktiski tā ir krāpniecība. Un nekad neesmu saņēmis atbildi, vai nekas netiek darīts šajā jomā komisijā un šī eh, noziedzība eh, starp eh, uzņēmumiem, kā to varētu apkarot. Un pēdējais punkts, tas atbilst diskusijām, kādas bija parlamentā, un tā ir darba ņēmēju situācija citās valstīs un praktiski darba ņēmēju eksploatācija. Acīm redzot, tomēr pārklājas šī eksploatācija un cilvēku tirdzniecība. Tādēļ gribēju zināt, apkarojot cilvēku tirdzniecību, vai jūs uh, um, pievēršat uzmanību arī Austrum Eiropas um, darbņēmēji uh, ļaunprātīgai izmantošanai. Paldies! Pirms es ļaušu komisāri atbildēt uz jautājumiem, vēlos lūgt Koeju kungu uh, z, um, referentu attiecībā uz Schengens uh, zonu uh, teikt dažus vārdus. Paldies! Paldies komisārs kundzei, ka ieradāties šeit. Sa Es eh, vēlos eh, eh, teikt, ka mēs, kā Eiropas parlaments, esam gatavi sadarboties, lai rastu risinājumu šajā situācijā. Tomēr es nevaru noslēpt faktu, ka jau Kipras prezidentūras pirmā runa, pirmā uzstāšanās Strasbūrā mums parādīja, ka tas nav labākais veids, kā sākt jaunu periodu šajā jautājumā. Eh, izskatās, ka Kipras prezidentūra taisās dalību valstīm atdot eh, pilnvaras šajā eh, jomā, un mēs no Eiropas parlamenta puses mēs ne, nevarēsim uzlabot robežu kontroli bez Eiropas mēroga mehānisma. Mums ir jādod, jādod līdzsvars šajā jautājumā, un es nezinu, kā uh, Eh, es nedomāju, ka dalībvalstis ir gatavas īstenot jaunus drošības pasākumus. Piemēram, jaun, eh, tā saucamo smart, eh, boderas ir tā viedo robežu pasākumu kopumu. Mums ir jānodrošina brīva pilsoņu pārvietošanās, un mēs, kā Eiropas parlaments, neesam gatavi sadāt pie jauniem drošības pasākumiem bez Eiropas pilsoņu brīvas pārvietošanās uh, uh, aizsargāšanas, tad, ja tas netiks nodrošināts. Runājot par grafiku, mēs esam gatavi Uh, uzsākt pārunas. Uh, iepriekšējās pārbaudas bija pozitīvas. Uh, Tomēr mēs eh, šeit parlamentā neesam saņēmuši rezultātus. Ja jūs varbūt varētu uh, <clears throat> papildināt, tad mēs ļoti par to priecātos. Paldies, saka priekšsēdētāji, noslēdz runātājs sarakstu. Vēl ir desmit runātāji, kas bija pieteikušies uzstāties, taču vispirms es lūkšu komisārei atbildēt eh, uz līdzinējiem jautājumiem, un tad būs viena minūte katram, un tad būs otrais jautājumu uzdošanas posms. Paldies! Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēģināšu izteiksies īsi. Protams, septembrī mums nāksies atgriezties pie vēl vairākiem jautājumiem, ko pārunāt attiecībā uz visu mūsu kopē, visiem kopējiem dosjē. Par Schengenu, Schengenu runājot, Buzotel kungs, man diemžēl šobrīd nav nekāda konkrēta jauna priekšlikuma, bet, manuprāt, sadarbojoties ar Koeliju kungu un Weberas kundzi, domāju, ka būtu iespējams apsēsties un saprast, kas ir tie problēma jautājumi un cerams arī ar jaunās prezidentūras un dalībvalstu palīdzību iespējams to varēs izdarīt pēc vasaras, tad, kad nedaudz būs visiem uh, norimusi šī, um, šīs diskusijas. Nu, parlamentam var pilnībā piekrist, tur nekas nav mainījies, bet domāju, ka ir arī vairāk risinājumu. Nu, šobrīd situācija visai sarežģīta, un neesmu pārāk lielā mērā optimistiski noskaņota, bet noteikti mēģināsim saprast, vai varam kā palīdzēt, un noteikti sazināsimies arī ar parlamentu, lai saprastu, vai ir kādas jaunas idejas, jauni priekšlikumi, jo, protams, Schengen ir jāstiprina, un tas jādara pareizā veidā. Un esošais priekšlikums nav pietiekams. Par Rumāniju. Redingas kundze, vicepriekšsēdētāja, ir jau nāks klajā ar vairākiem paziņojumiem, arī mēs komisijā, mums ir visai pamatotas bažas Un trešdien no rīta, kad tiksies um, komisāra kolēģija, tad pārnāsim Rumāniju, visi komisāri kopā, jo varam piekrist jūsu bažām un arī iestādēm vajadzētu domāt par šo jautājumu un noteikti pārunāt to, kā mūsu iekšējo jautājumu. Par Maltu runājot, jā, pilnībā apzinos, katru dienu saņemu a, ziņojumus par um, laivām ar migrantiem, kas ierodas jūsu salā, un mēs no komisijas puses esam gatavi palīdzēt gan ar finansējumu, gan ar zināšanām. Un es nevienreiz vien jau esmu norādījis, ka esam gatavi uzsākt jaunus relokācijas projekts attiecībā uz Maltu, bet, nu, tur jārēķinās arī ar dalībvalstu vēlmi iesaistīties un palīdzēt. Tad, nu, skatīsimies, vai šādu atbalstu redzam, un domāju, ka tas būs arī neformālajā darba kārtībā uh, džai, uh, tātad tieslietu iekšlietu padomē jau pēc desmit dienām. Un runāšu noteikti arī par šo jautājumu ar ministriem un skatīsimies, ko varam darīt, lai atbalstītu Maltu. Rivera Lopes kundze, jums gribētu atbildēt, ka pirms mēneša mēs paziņojām šo veselības pārbaudi, tā teikt, saistībā ar Schengenu, un šajā pašā dienā nosūtījām to arī parlamentam, jūs priekšsēdētājiem. Šādu Procesu plānojam atkārtot reizes sešos mēnešos, lai stiprinātu gan arī Schengenas caurskatāmību, gan arī pārvaldību. Tas nozīmē, ka Tieslietu iekšlietu ministri regulāri pārunā šīs lietas un ceru, ka arī parlaments iesaistīsies attiecībā uz to, kāda ir bijuši problēma jautājumi Schengenā pēdējo sešu mēnešu laikā, kādi ir iespējami izaicinājumi un tā tālāk. Tas jebkurā gadījumā ir publisks ziņojums un varat tur iepazīties ar šīm 11 lietām, pie kurām esam strādājuši pēdējā pusgada laikā. Vikstromas kundze, var jums piekrist. Paldies arī par jūsu paveikto darbu saistībā ar Dublinas regulu. Kā jūs zināt, tad eh, gan es, gan jūs gribējāt apturēšanas mehānismu Dublinas kontekstā, bet šobrīd tā nav, diemžēl, bet nu strādājam pie tā, lai šī ideja tiktu iestrādāt, cik vien lielā mērā iespējams. Mēs jau uz nākamo gadu gatavojam ziņojumu saistībā ar kopējiem pieteikumiem patvērumam. Šis ir jautājums, kas ir ietverts Stokholmas programmā. Uh, Un, manuprāt, eh, nu, lai arī dalībvalsts varbūt pārāk lielā mērā nav atbalstījuši šo konceptu, esam to jebkurā gadījumā iekļaujuši darba kārtībā, lai tas kalpot par uh, diskusiju izējas punktu un skatītos, kā atrisināt šo problēmu, uz ko jūs atsaucāties. Un tad par to jārunā arī kopējā solidaritātes kontekstā. Ar nepacietību gaidu, um, kad notiks balsojums par jūsu ziņojumu saistībā ar solidaritāti. Tālāk datu uzglabā, saglabāšanas reforma. Tā ir pār, tikusi pārunāta. Uh, Un, kā jau zināt, tad um, šis izvērtējums, ko iepazīstināja arī jūs, komisija, jāsaka, ir atklājusi visai daudz vājās vietas esošajā tiesību aktā, gan attiecībā uz aptvērumu, gan arī uz personām, kam ir piekļuvi informācija, kāda informācija tiek sniegta pilsoņiem, datu uzglabāšanas ilgums, kā arī izmaksas. Nu, ir ļoti daudz elementu, kas uzskatām par vājiem punktiem, ko vajadzētu grozīt. Bet viena no lielākajām problēmām ir aptvērums, darbības joma. Un Ja mēs runājam par direktīvu kā tādu, tad dalību valstīm šajā kontekstā ir iespēja uh, runāt arī par kopējām vispārējām bažām saistībā ar drošību. Un šie trūkumi, kas ir jālabo un jāuzlabo, ir saistīti arī ar e-privātuma direktīvu. Tas ir nepieciešams, ja vēlamies efektīvā veidā grozīt datu uzglabāšanas direktīvu. E-privātuma direktīva tiks pārskatīta, bet vēl ne. Un, kā jau pareizi norādījāt, tā ir jāskata arī kopējā progresa kontekstā saistībā ar datu aizsardzību direktīvu kopumā. Tas nozīmē, ka visi šie dosie ir savā starpā saistīti, un arī es zinu par šo lietu īrijas tiesā. Nu, ne, nevaram plānot, bet visticamāk būs nepieciešams vismaz gads tās atrisināšanai. Lai nu kāds arī nebūtu rezultāts, tas noteikti būs jāņem vērā šī procesa rezultātā. Par korupciju runājot, jā, tur turpinās darbs, gatavojam nākamā gada ziņojumu un strādājam kopā ar vairākiem ekspertiem no dažādām dalību valstīm. Pilnībā var jums piekrist, ka korupcija noteikti apdraud demokrātisko sistēmu, uzticamību, un tas lielā mērā saistīts arī ekonomisko krīzi, jo šajā jur, juridiskajā sektorā pazūd milzu naudas summas, un arī par citām nozerēm jārunā. Grieķijas korupcijas problēmas ir um, Pie tam strādā arī šī īpašā grupa Task Force Grieķijā un arī Digi Home tur sniedz savu ieguldījumu. Kas attiec uz pāriem jautājumiem, par ko runājāt, noteikti arī tie tiks skatīti nākamā gada ziņojuma kontekstā. Un es patiešām ceru, ka rudenī varēsim atgriezties pie, um, pie šī jautājuma un runāt, kā konkrēti risināt šīs problēmas. Tālāk, darba devēju un ļaunprātīgu izmantošanu šajā kontekstā. Šis jautājums tiek skatīts Ir arī darba devēja sankciju direktīva, kas šobrīd ir jāizteno visās dalībvalstīs, un arī tirzniecības, šajā cilvēktirzniecības ziņojumā arī tur ir atsauce uz dalībvalstīm un rekomendācija darīt vairāk. Tālāk. Šis ziņojums, pie tā vēl aizvien tiek strādāts, un pēc dažām dienām mēs nāksim klajā ar šo ziņojumu, ko varēsiet lasīt noteikti savā vasaras pārtraukumā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Nu, gribētu vērsties pie pāriem kolēģiem. Vēl desmit deputāti grib izteikties, uzdot jautājumus. Lūgtu jūs visus ievērot laika termiņu vienu minūti, un tad arī mums būs iespēja uzklausīt atbildes. Komisāres kundze, um, kā jau solīja, turpināsim mūsu diskusijas septembrī. Varbūt tas būtu risinājums tam, ka tik ļoti daudz cilvēku grib uzdot jautājumus, bet tagad vārds madam Gionu, lūdzu. Minute, um... Nu, vienā minūtē grūti Ir vesels saraksts eh, dažādi jautājumi. Jūs runājat, ka daudz progress ir sasniegts un arī kā jūs eh, vēlaties turpināt darbu. Un Lība komitejā uzstājoties, es tomēr esmu norūpējusies, ka runāt par salām ir eh, tomēr trūkumi un pievienotā vērtība šiem jaunajiem tekstiem, par kuriem tiks balsots un kur tiks skatīti starp institūcijām, nu, varbūt nebūs īsti tas, ko mēs gribētu sagaidīt no patvērumu meklēšanas pakotnes kopumā. Un esmu, noraze, norā, esmu noraizējusies, ka nebūs pietiekam daudz pievienotās vērtības šai jaunajai versijai. Nu, gribēju dzirdēt jūsu viedokli. Un drīz būs trilogs tā tad, nu, jo ēnu referenti eh, diskutēs par Dublins eh, dokumentu drīz. Liels paldies, paldies, ka ievērojat arī jums atvēlēto laiku. Aģentīnī kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Divi jautājumi. Sākumā par Rumāniju. Sapratu, ka komisija plāno nākt klajā ar progresa ziņojumu nākamās nedēļas laikā. Komisārs Kunze, vai jūs lūdzu varētu pastāstīt, kas būs šajā progresa ziņojumā, īpaši saistībā ar Rumāniju? Un vai pagājušās nedēļas notikumiem ir arī kādas sekas? Otrakārt, manuprāt, mūsu komitejai šos progresa ziņojumus saistībā ar Rumāniju un iespējams arī ar Bulgāriju vajadzētu iekļaut darba kārtībā. Tālāk, datu uzglabāšana. Frankfurter Allgemeiner laikrakstā mēs uh, ieguvām informāciju, ka darbs pie direktīvas kavējas. Tomēr jūs nācāt klajā arī ar priekšlikumu vai norādījāt, ka uh, Vācijai būs pārkāpuma procedūra. Esmu redzējusi jau iepriekš, ka gro... direktīva tiek grozīta, un šādos gadījumos, kad grozījumi tiek gaidīti, tad, nu, pārkāpuma procedūra tomēr netiek uzsākt. Vai šī nav tā, šis nav tas brīdis, kad um, nav šis pārkāpuma procedūras, um, tur tiek pielikts punkts un jūs nāk klajā ar konkrētu priekšlikumu, jo galu galā Vācijas uh, priekšlikumi, Vācijas skaidrojums ir tāds, ka datu uzglabāšanas direktīva nav skaidra, tās mērķi nav skaidri definēti, un nu, tas ir visai tāds, um, tā ir visai vērā ņemama problēma, kas nozīmē, ka direktīvu vajadzētu arī grozīt. Nav mums šobrīd laika vēl vienu gadu gaidīt, un nebūtu arī godīgi, ja pret Vāciju tiktu uzsākt šie pārkāpuma procedūra. Paldies! Paldies, Papa Nikolo kungs, lūdzu! Thank you one more time. Paldies! Paldies, komisārs Kunze, ka ieradāties šodien pie mums. Liels prieks jūs redzēt pirms vasaras pārtraukuma. Trīs lietas, ko gribētu teikt. Pirmkārt, patvēruma procedūra Grieķijā. Jūs jau noteikti zināsiet, ka mums lielā mērā trūkst finansējuma Grieķijā. Un mums ir arī finansējums, ko vēl aizvien gaidām no komisijas saistībā ar imigrāciju un patvērumu procedūru Grieķijā. Gribētu jautāt, vai ir kādas uh, iespējas tomēr iegūt skaidru atbildi, vai ir tā iespējams šo finansējumu sasaistīt ar augsta līmeņa personālu Grieķijā, jo aģentūra mums ir, bet mums nav personāla. Nav personu, kas strādā, bet mēs nedrīkstam piesaistīt tur cilvēks no Grieķijas. Otra lieta, ko gribētu minēt, jūs minējāt šo problemātisko situāciju saistībā ar uh, pamattiesībām. Nu, Var jums piekrist, jums taisnība, tomēr mums ir vērojams arī Turcijas migrantu plūsmu pieaugums, cipari šobrīd ir lielāki. Frontex mums tur palīdz, un es zinu, ka gan jūs personīgi, gan arī komisija kopumā esat uzsākuši iniciatīvas. Gribētu jautāt, vai plānojat ko jaunu, vai būs jaunas komisijas iniciatīvas piedāvāts, jo inici, iniciatīvas šobrīd mums it kā ir, bet, nu, migrācijas plūsmas nesamazinās. Uh, šīs personas tiek pārtvertas, bet plūsma kā tāda nesamazinās. Trešais komentārs, tas ir saistīts ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju. Zinu, ka ar Maservisī kungu plānotai šodien arī diskusija, tā ir mūsu darba kārtībā, bet gribētu jautāt, līdz tam, kad tiks pabeigts darbs pie šī nolīguma, jāsaka, īsti nesaprot, kāds ir sasaistīts ar dialogu par vīzām, bet, nu, tā ir cita lieta, tas ir cits jautājums, politisks jautājums. Gribu jautāt, vai varam rast kādu veidu, kā izmantot šo jau esošo nolīgumu ar Turciju kopš 2002. gada, kas mums ir līdz brīdim, kad pabeidzam šo jauno nolīgumu, jo, nu, galu galā kaut kāds sadarbības veids mums ir jārod. Paldies! Liels paldies! Kellers kundze, lūdzu. Thank you. I will... Paldies! Gribētu jautāt saistībā ne, nejautāšu jautājumu saistībā ar Schengenu, daudz jau to komentēju, bet kas attiecas uz šīm viedajām robežām, smart borders, gribētu norādīt, nav īsti skaidrs, kādam mērķim šīs robežas tieks izmantotas. Ja vien lielā mērā neuzlabosies notiekošās sārunas, nu, īsti nezinu, kāda beig beigās būs priekšlikuma un nezinu, vai būs laba ideja piedāvāt šādus priekšlikumus pirms mūsu iekšējās robežas ir šie jautājumi nav pilnībā atrisināti un viss nav pilnīgi skaidrs. Tālāk, glābšanas operācijas jūrā. Jūs minējāt, ka arī tas ir visai svarīgs elements komisijai, var arī es to atbalstīt, bet iemesls, kādēļ Eiropas padome savā ziņojumā norāda uz šiem nāvis gadījumiem jūrā, tur ir arī iekļauts secinājumi, kas norāda, ka šajos īpašajos gadījumos uzraudzība vai atklāšana nav problēma. Visi zināja, kur atrodas šis kuģis, bet neviens neieradās uh, īstenot glābšanas darbus, pat tās tie kuģi, kas bija pietiekamā tuvumā. Tad nu gribētu jautāt, vai plānojat nākt klajā ar um, priekšlikumiem, kas īstenot Eiropas padomes rekomendācijas, vai arī vienkārši varētu komentēt, kas tiks darīts, lai uzlabotu šo situāciju, lai noskaidrotu atbildīgos un lai stiprinātu šo politisko vēlmi. Paldies, saka priekšsēdētāji, Bronskungs, lūdzu. Yes, uh, <clears throat> Paldies! Mēs dzirdējām par nepieciešamību piesaistīt kvalificētos darbiniekus no trešajām valstīm. Eiropas Savienībā ir ļoti augsti kvalificētas valstis, tad nu gribētu jautāt, vai kvalificētie darbinieki jāpiesaist no trešajām valstīm. Un, ja mēs runājam par trešās pasaules valstīm, vai ir pareizi piesaistīt tos vērtīgākos uh, darbiniekus, kuru izglīti, izglītošanai ir bijusi ieguldīta milzu nauda, un tagad uh, aicināt tos uz. Uh, pie mums, kad viņi ļoti varētu noderēt savā, savās pašu valstīs. Mēs no Frontex pārstāvjiem esam dzirdējuši, ka vairums no migrantiem uz Grieķijas, Turcijas robežas nav dokumentēti. Tad gribu jautāt, vai personas no šīm neatklātajām valstīm, vai tām tiks piešķirts patvērums, ja mēs nevaram izvērtēt, kur ir tā valsts un vai ir kādi drošības riski. Paldies! Lenčūkungs, lūdzu. Dinte, aš vien Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribētu pateikties komisārē Malstraumai par viņas prezentāciju un informāciju, kas tika sniegta, un liels paldies arī par to, ka izrādat šādu apņemšanos saistībā ar Schengena zonas aizsardzību. Turklāt ļoti augstu vērtēju arī jūsu izrādīto atvērtību dialogam ar mums parlamentā. Neatkārtošu jautājumus un komentārus, ko minēja jau kolēģi. Bet tā kā vairāk no jums atsaucās uz situāciju Rumānijā, arī es gribētu nākt klē ar komentāriem. Komisāras kundze, gribētu jūs īstenot ātru analīzi, tomēr gribētu, lai analīze ir arī objektīva. Jūs jau redzēsiet noteikti, ka šobrīd Rumānijā notiek atkārtota demokrātijas ieviešana. Mēs liekam punktu prezident, prezidenta diktatūrai, kas ir ilgusi trīs ar pus gadus, un visas pārmaiņas, kas šobrīd notiek Rumānijā, pilnībā atbilst konstitūcijai, tās ir likumīgas, un tās atbilst esošajām likuma normām, un atbilst noteikumiem, ko um, īstenoja partija, kas iepriekš bija pie varas, tie demokrātiskie liberāļi, un to atbalstīja arī prezidents trīs ar pusgadu laikā. Nu, šobrīd pienāca tāds brīdis, kad cilvēkiem mērs ir pilns, viņi to vairs nevar izturēt, un 29. jūlijā būs tautas referendums. Un tad cilvēki balsos par vai pret. Šobrīd prezidents ir atcelts no amata, un gribu jums tikai teikt, ka mēs nedara pilnīgi neko pretrunā um, taisnai tiesai un likumībai. Taisna tiesa vēl aizvien ir uh, viens no Rumānijas svarīgākajiem pilāriem, un patiesībā, nu, tāda ir tā patiesā situācija, un, manuprāt, komisijai, komisijai pašai būs iespēja pārliecināties, ka Saku jums taisnību. Paldies, saka priekšsēdētāji, šobrīd nevaram runāt par situāciju Rumānijā, laika mums nav daudz, to būs iespēja pārunāt nedaudz arī vēlāk, bet nu saprotu, ka šeit uh, viedokļi atšķiras. Antonescu kungs, lūdzu. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu mă voi referi, mă, mă voi referi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribētu runāt par situāciju Rumānijā. Arī man ir vairāk komentāri. Man vienkārši ir jārunā un jāatbild kolēģiem. Mēģināšu izteikties īsi, saprotu, ka laika nav daudz. Esošā situācija ir milzu pārkāpums Eiropas vērtībām, kas šobrīd notiek Rumānijā. Netiek ievērota uh, pilnvaru um, sadale, un mēs nevaram runāt par to, ka Rumānijā šobrīd atgriež demokrātija. Ja mani kolēģi patiešām uzskata, ka pēc piecām dienām nomainot um, senāta pārstāvi, ombudu un prezidentu, šobrīd tiek strādāts arī pie grozījumiem likumdošanā, un ja tas tiek darīts ar valdības lēmumu palīdzību, tad gribētu jautāt, vai tiešām tā ir demokrātija. Nu, nedomāju gan. Kopenhāgenes kriteriji, ko domāju, ka jūs visi jau pazīstat, ja tie būtu obligāti, ja tās būtu obligātas prasības Rumānijas iestāšanai Eiropas Savienībā, tad gribētu jautāt, kādā veidā mums saprast šo situāciju, kad Eiropas Savienības dalību valstī notiek šādi demokrātijas principu pārkāpumi. Liels paldies! Kolēģi, lūgtu jūs neturpināt šo diskusiju šobrīd. Uh, Mēs jau balstoties uz Ungārijas pieredzi pagātnē saprotam, cik sarežģīta šāda jautājuma risināšana, bet mums būs vēlāk laiks par to diskutēt, runāsim par ziņojumu un arī noteikti mūsu komitejā pārnāsim šos jautājumus. Bet tagad vārds Bauers kundzei. Liels paldies! Tā kā laika nav daudz savus jautājumus, pataupīšu pie sevis līdz septembrim. Lieliski saka priekšsēdētāji, liels jums paldies! Jimenez kundze. Eh, sí, <coughs> buenas tardes. Eh, quería agradecer a la. Jā, paldies. Labdien. Paldies, komisārs kundze, ka esat ieradusies un esat gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies arī par to, ka aizstāvat eh, pilsoņus un Schengens tēmu. Gribu uzdot jautājumu. Mm, runājot par terorismu apkarošanu. Un terorismu aizvien spēcīgāk sasaisti ar uh, organizēto noziedzību. Valstīs, kurās ir bijis tā sauktais arābu uh, pavasar, šis tendence uh, stiprinās, vai jūs ko zinat par to, un kāda ietekme šim procesam ir uz tām valstīm, kurām ir jūras robeža ar arām pavasara valstīm. Jūs teicāt, ka nākošā gada pa, uh, sākumā jūs vairāk informācijas mums sniegsiet par teroru un uh, upuru atbalstu. Gribu lūgt, uh, jūs neaizmirst šo jautājumu aizvien par to rūpēties, jo runiet ne tikai par uh, terorismu upuriem, bet uh, arī par visiem upuriem kopumā. Paldies! Paldies, kāds ir bildes konzults. Paldies, izteikšos pavisam īsi. Paldies par jūsu apņemšanos, labo darbu. Gribētu jautāt par vīzu jautājumu. Jūs jau atsaucāties uz sarunām, kas ir uzsākušās saistībā ar apusējību apturēšanas klauzulu, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas Bet gribētu lūgt jūsu aktualizēto izvērtējumu par to, kas notiek. Jūs tik ļoti ātri un labi reaģējāt, tad, kad atklājām šādas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, tad gribētu jautāt, kāda šobrīd ir sadarbība ar uzņemošajām valstīm. Otrakārt, vīzas ar Turciju. Mēs visi saprotam, kāda ir politiskā situācija, bet tajā pašā laikā, ja vien nekļūdos, jūs jau norādījāt, ka ir vairākas iespējas, ka uh, turpināt darbu, izkļūt no strupceļa un kā panākt progresu attiecībā uz uh, ceļošanas um, atļaujām vai nu studentiem vai uzņēmējiem un gribētu jautāt, kāda tur ir aktuālā situācija, jo, manuprāt, ir būtiski tomēr iet uz priekšu. Paldies! Paldies! Lūdzu, komisāras kundze! Paldies! Un um, Es redzēju, ka Gēmas kundzei bija jādodas projām. Es vēlējos teikt, ka mēs no komisijas puses apzināmies, ka pat neskatoties uz panākto progresu, joprojām ir problemātiski jautājumi vīzu un patvēruma meklētāju jautājumā. Un mums sadarbībā ar parlamentu ir jānodrošina, lai šie jautājumi tiešām pavirzītos uz priekšu, lai gan, protams, pārunas būs ļoti sarežģītas. Argentīni kundze, Eh, CVM ziņojums. CVM ziņojums tiks eh, prezentēts 8. Eh, jūlijā un to, da, to ar to uzstāsies komisijas ģenerālsekretāri, un tas nav mans ziņojums, tad es neesmu to lasījusi, un Eh, esmu pārliecināta, ka jūsu jautājums tiks atspoguļot šajā ziņojumā. Runājot par pārkāpumiem Vācijā, pārkāpumu procedūru pret Vāciju, eh, atbildot uz Alberta Hunza jautājumu, eh, es domāju, ka viņš noteikti saprot juridiskos iemeslus. Vācijai bija doti divi gadi, lai īstenot šo direktīvu, kas tika pieņemta 2005. gadā, un komisijai jānodrošina, lai noteikumi tiktu pildīti visas valstis uh, jau ir veikušas nepieciešamos grozījumus. Uh, manuprāt, uh, jūs noteikti saprotat, ka dalībvalstis nesteidzas ieviest grozījumus atbilstoši direktīvai. Pat ja mums izdotos grozīt šo direktīvu apusēji pieņemamā veidā, tam būtu nepieciešami vairāki gadi. Um, dalībvalstīm ir jā, jāpilda noteikumi. Eh, un tādēļ mēs esam sākuši šī, šo pārkāpu procedūru pret Vāciju. Papa Nikola kungs, eh, atbildot uz jūsu jautājumu, jā, mēs apzināmies, eh, kādas problēmas pastāv Grieķijā. Man ir jauns kolēģis no Grieķijas, un es, es ar viņu pārunāšu, kā, kā viss virzās uz priekšu, un vai Grieķijai ir vajadzīga papildu palīdzība tagad, kad valdība ir atkal konsolidēta. Eh, mēs arī mēģināsim sakot līdz absorpcijas kapac eh, kapacitātei, jo eh, tas ir tāds sarežģīts jautājums. Mēs izvērtējam personāla mm, jautājumu. Tomēr te joprojām pastāv nopietnas problēmas. Runājot par Turciju, ja mēs varam panākt vienošanos par, at, par atpakaļ uzņemšanu, tad tas tiešām būtu lieliski. Eh, ja Turcija parakstīs šo vienošanos, tad mēs varētu paralēli sākt arī dialogu par vīzu, vīzām. Eh, Tā pašā laikā mums ir jānostiprina eh, sadarbība ar Turciju, jo Turcija ir izrādījusi vēlmi sadarboties un ir centusies ar mums kopīgi risināt problēmu jautājumus robeža, ro, robeža rajonos. Kēlers kundze atbildot par saucamajām viedajām, vied, saucamo viedomu robežu mehānismu. Uh, Mēs mēģināsim, mēģināsim atbalstīt tā saucamos bonafide ceļotājus, sadarboties ar, piemēram, Nīderlandi, un mēs mēģināsim izveidot tādu iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu, kur ir nevis likt zīmoks pasē, bet tiek veikta elektroniskā reģistrē, reģistrēšana. Tad mēs mēģināsim izvērtēt, kā šies, šī procedūra varētu notikt. Un pirms oficiālā priekšlikuma mēs, eh, protams, arī sniegsim vēl iepriekšēju izvērtējumu. Runājot par Frontex, ir jauna uh, regula. Frontex šobrīd uh, eh, Frontexā ir jauna, uh, jaunā matpozīcija un saskaņā ar jauno regulu, jebkura dalība valsts, kas piedalās Frontex operācijās, tad šai valstī ir jāievēro pamattiesības Un, ja tas tā nenotiek, tad valsti var atstādināt no uh, Frontex operācijām. Uh, Bronsa kungs, jā, uh, mums, lai, mums ir nepieciešami augstu kvalificēti darbinieki, varbūt reizēm pat no ārzemēm. Uh, ļoti bieži uzņēmums sūdzas, ka nevar atrast darbiniekus Eiropā, un tāpēc viņiem ir uh, jā, jāmeklē darbinieki ārpus Eiropas Savienības. Lai vienkāršotu procedūru, ja kāds, piemēram, vēlas eh, piesaistīt IT tehniķus vai medicisko personālu no citām valstīm, nu, tad viņam tāda iespēja ir jādod. Runājot par patvērumu meklētājiem, šajos jautājumos ir ļoti grūti noteikt, no kurienes cilvēks ir ieradies, tomēr ir noteikta sistēma un tas ir, to var izdarīt. Es apzinos, es mēs zinām, kādas problēmas ir saistībā ar uh, terorismu un organizēto noziedzību. Un e, mēs apzināmies, kā pastāv saikne starp, e, starp e, dažādiem, dažādām ter, teroristu organizācijām, un es arī uh, Eh, Aštonas kundze un eh, citi mani kolēģi, mēs esam eh, pētījuši šo jautājumu, un jūs varētu varbūt viņiem jā, mm, uzdot savu jautājumu. Par vīzām ar Balkānu reģionu. Mums vienmēr ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Balkānu reģionu valstīm, un pavisam nesen mēs iesniedzām rīcības plānu Kosovas valdībai. Tomēr mēs joprojām saņemam ziņojumus no jūsu valsts par vīzu eh, režīmu pārkāpumiem, piemēram, Bosnijā, mēs gaidām jaunu ziņojumu, Frontex ziņojumu ar precīziem skaitļiem no visas Eiropas. Eh, un tad mēs varētu turpināt dialogu un kā, un risināt jautājumu, kā mēs varētu uzlabot bona fide ceļotāju eh, situāciju. Jo, diemžēl, attālākos rajonos uh, Eh, bieži vien tomēr izdodas eh, noziedzīgām organizācijām eh, palīdzēt iebraukt cilvēkiem nelikumīgi. Mēs varētu, piemēram, likvidēt vīzas studentiem un citiem līdzīgiem ceļotājiem. Mēs varbūt varētu izveidot tādus dokumentus, sārakstus, un varētu piesaistīt ārējās rīcības dienestu un izveidot vienotus eh, vīzu, eh, vīzu pieteikumu centrus. Diemžēl šāda centra vēl nav, tomēr mēs plānojam tādus ieviest. Eh, tāpat arī varē, mēs varētu ieviest vīzas vairākārtajai iebraukšanai. Tātad šajās jomās, šajās jomās ir panākts progress, varbūt tas nav tik manāms, tomēr tas pastāv un mēs turpinām uh, dialogu par mobilitātes uzlabošanu uh, ar Turciju. Rudenī mēs uzsāksim dialogu par vīzu režīmu. Un tad tā ir tāda standarta procedūra, ko mēs uh, veicam ar valstīm šajos jautājumos. Paldies priekšsēdētāji un atvainojos, man tagad ir jāsteidzas. Uh, es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem un es atgriezīšos pie jums rudenī. Um, mēs atkal turpināsim apspriest šos jautājumus. Paldies! Paldies, ka atbildējāt uz tik daudziem jautājumiem tik īsā laikā, un mēs turpināsim septembrī. Jauku vasaras atvinājumu jūs to esat pelnījuši. Okay, and e now we Turpināsim nākamo darbu kārtības, nākamo darbības, darbu kārtības punktu izskatīšanu, kas ir uh, Perikls 2020 programma, apmaiņas atbalstu un mācību programma Eiro aizsardzībai pret viltošanu, Makintāras kundze ir referente. Un vēlos lūgt Makintāras kundzi uh, uzstāties ar savu prezentāciju. Uh, Vispirms varbūt nedaudz pagaidīsim, ja kāds vēlas doties projām, tad lūdzu dariet to pēc iespējas ātrāk, lai mēs varam turpināt darbu pie šī punkta. <clears throat> Perikls programma. Uh, programmas termiņš beidz 2013. gada beigās, un jaunajai programmai vajadzētu nodrošināt um, aktivitā, aktivitāšu finansēšanu, lai aizsargātu Eiropu pret uh, viltošanu. Būs jauna procedūra, uh, kurā nebūs nepieciešama parlamenta piekrišana, jā, programmā vēlēsies izstaitīties dalībvalstis, kas nav šīs programmas dalībnieces. Vēlos aicināt Makintāras kundzi <clears throat> izteikties. Well, first of all, I'd, I'd like to thank Paldies priekšsēdētājs kundze. Sākumā es gribētu pateikties ēnu referentiem par viņu palīdzību. Un liels paldies arī sekretariātam. Jūs patiešām esat snieguši lielu ieguldījumu manā darbā, strādājot pie mana pirmā ziņojuma. Turklāt liels paldies arī komisijai par detalizētās informācijas sniegšanu saistībā ar ekspertu darba grupām, un paldies arī par to, ka sniedzāt atbildi un ieguldījumu arī mūsu programmā. Šī programma veicina sadarbību starp uh, Eiropas un starptautiskajām iestādēm, kas ir atbild, atbildīgas par um, cīņu ar eiro viltojumiem. Šī ir mazbudžeta programma, tās finansējums ir aptuveni miljons eiro gadā, un komisijas priekšlikums, kuru mēs skatām, ir atjaunot šo programmu no 2014. gada. Tad programma pirmoreiz tika ieviesta 2000. un 2001. gadā Libe referents bija Gerhards Šmit kungs. Uh, Viņš bija um, ļoti cienīts. Sociāldemokrāta partijas biedrs, un viņš pievērsa īpašu uzmanību līdzekļu efektivitātei, līdzekļu izmantošanas efektivitātei. Šī ideja man patiešām cieši iesēdās prātā, un to redzēsiet arī manā ziņojuma projektā. 2000. un 2001. gadā gan parlamenta nostāja bija, parlamentam bija tikai konsultatīva loma, bet tagad, pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, šis ir konsultatīvs dosjē un tagad ir iespēja arī. Tas tagad ir likumdošanas jautājums, un arī mums ir iespēja sniegt savu ieguldījumu. Manuprāt, komisija nav pietiekami skaidri definējusi dažas jomas, un es biju plānojusi papildināt uh, komisijas priekšlikumu, labāk mērķējot programmu un labākā veidā izmantojot finansējumu. Septītajā un astotajā punktā ir redzams, ka daudzas mērķgrupas un darbības to definējums ir pārāk plašs. Un mums būtu jāmēģina um, vislabākā veidā pārdalīt ierobežotos resursus un izmantot tos tajās jomās, kur tam var būt vislielākā um, pievienotā vērtība. Un tāds ir arī manis pievienoto grozījumu mērķis. Vēl kāda joma, kur, manuprāt, būs nepieciešams kādā brīdī noturēt diskusijas, kas ir visai pretrunīgs jautājums, ir saistīts ar līdzfinansējumu likmēm. Es apzinos, ka pastāv viedokļu atšķirības padomē attiecībā uz procentu likmēm, uh, Un iespējams, ka arī tur mums vēl nāksies atgriezties pie šī jautājuma. Bet, manuprāt, tā kā finansējums ir ierobežots, mums vajadzētu samazināt līdzfinansējuma likmi, lai šīs finansējums varētu iet tālāk, un tādēļ mans priekšlikums ir 70% uh, un 80% ārkārtas gadījumos. Tāds būtu mans priekšlikums. Nedomāju, ka šobrīd man būtu vēl kas jāsaka, bet es gribētu uzklausīt ēnu referentu viedokli. Lielas paldies! Paldies! Sākumā gribētu lūgt Kipras prezidentūras pārstāvjiem jautāt, vai kāds šeit ir mums piedalījies. Zinu, ka Panajotu kungs ir šeit. Lūdzu, jums vārds. Um, the Cyprus presidency Kipras prezidentūra no savas puses vēlētos apstiprināt, ka ir saņēmusi mandātu no Korepēra uzsākt likumdošanas sarunas tik līdz Eiropas parlaments būs gatavs un uh, padomu cer panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Mēs ar nepacietību gaidām sarunas, kas cerams būs patiešām konstruktīvas. Paldies! Paldies! Ļoti īss komentārs, bet eh, noderīgs. Komisija. Vārds Čaukungam no Olaf. Ja, pareizi. Saprat, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu. Esmu vienoti, vienības vadītājs Olaf ietvaros, komisijas ietvaros, kas ir saistīta ar eiro aizsardzību, mēs esam komisijas uh, dienas, kas strādā arī pie tiesību aktu izstrādes. Mums ir izdevies um, iepazīties ar Makintāras kundzes ziņojumu, manuprāt, tas um, ļoti pozitīvi vērtē mūsu nostāju, un tas uzsver uh, to, ka ir nepieciešams turpināt Perikles programmas darbību arī pēc 13. gada. Manuprāt, tas ir patiešām vērtīgs solis uz priekšu. Protams, ir vairāk jautājumi, kuru sakrā mēs labprāt uzklausītu arī diskusijas parlamentā, šeit konkrēti Libe komitejā. Un, protams, uh, ir jārunā arī par ierobežotajiem finanšu resursiem. Perikles programmai uh, kā arī Periklu 2020 programmai. Komisija piedāvā um, arī tur, turpināt darbību ar ierobežotiem resursiem, tomēr, kas attiecas uz um, programmas saturu un dalībniekiem, mēs uzskatām, ka ir būtiski, lai tiktu nodrošināta daudzdisciplināra dalība. Un jūs jau zināsiet, ka Eiropa eiro viltošanas jautājums ir jautājums, kas um, ir lielā mērā saistīts arī organizēto noziedzību, un tas, ka dalību mūsu semināros būtu jānodrošina arī prokuroriem un tiesnešiem, šis aspekts ir būtisks, jo gan tiesneši, gan arī valsts uh, prokuratūras pārstāvi un policija uh, Uh, tiem ir ļoti liela loma cīņā pret eiro vilsošanu, kas attiec, viltošanu. Kas attiecas uz līdzfinansējumu likmi, tad tur komisija ir piedāvājusi uh, turpināt darbu ar esošo periklu līdzfinansējumu likmi, kas ir 80% apmērā, un ļoti ārkārtas gadījumos, pamatotos gadījumos, gadījumi, kas ir uh, pamatoti arī mūsu ikgada programmā, tikai tad mēs pārsniegtu šo 80% likmi un piemērot 90% līdzfinansējumu likmi. Kādēļ? Atbilde ir tāda, ka mūsu eksperti um, no dalību valstīm ir norādījuši, ka ir sarežģīti nodrošināt augstāku līdzfinansējuma likmi, kas valstīm ir uh, Tātad šie 20% ir visai grūti sadzami un 10% ir pieņemamāk. Nu, tie ir tādi daži elementi diskusijām. Paldies! Paldies! Vai ēnu referentiem vai kādam citam kolēģim būtu kādi komentāri? Lūdzu. If no one. Ja komentāru šobrīd nevienam nav tādā gadījumā, referente Makintēras kundze, vai jūs vēl gribētu ko teikt, vai no attiecībā uz līdzfinansējumu likumu vai ko citu, kas tika minēts? Labi, tādā gadījumā liels paldies. Termiņš eh, grozījuma iesniegšanai ir 5. septembris. Tas nozīmē, ka visu vasaru varam strādāt pie grozījuma priekšlikumiem. Un tad arī atgriezīsimies pie šī dosjē. Vēl mums ir dažas minūtes atlikušas, pirms ķersimies pie datu aizsardzības dosjē un failiem. Nezinu, vai referenti jau ir ieradušies. Drucas kungs un Albrehta kungs. Neviens vēl šeit nav labi. Drucas kungs ir gan klāt. Nu, domāju, ka vajadzētu mums atrast arī Albrehta kungu, jo vēlētos um, organizēt kopīgas debates par šiem abiem dosjē domāju, ka arī par uh, šiem jautājumiem būs ļoti karstas diskusijas, domāju, ka izskanēs daudzi komentāri, tieši tāpat kā tas bija ar komisārs kundzi, tur mums laika arī nedaudz, diemžēl, pietrūka. Eh. Albrehta kungs, ja Albrehta kungs uh, būs ieradies, tad varēsim sākt darbu, ja ne, tad nāksies nedaudz uzgaidīt. Uh, uh so... Viņš būs klāt pēc piecām minūtēm, tādēļ mums pieci minūtes pauzīte šobrīd, un tad ķersimies pie abiem dosē saistībā ar datu aizsardzību. Okay. <laughs> Man prieks, ka ir ieradušies abi referenti. Un šķiet, ka viņi ļoti labi sadarbojas, ļoti labi saprotas. Runāsim par eh, diviem dokumentiem, diviem darba kārtības punktiem kopā. Drukas, eh, Drukas kungs un Albrehta kungs ir šie referenti. Uh, Eh, par datreformas eh, priekšlikumu mums bija maijā eh, diskusija, un tad abi referenta darba dokumenti tika prezentēti. Mēs ļoti intensīvi esam strādājuši pie šiem diviem dokumentiem un turpināsim to arī pēc vasaras atvaļinājuma. Tātad runāsim par šiem konkrētiem darba dokumentiem un likumprojektu priekšlikumiem. Vispirms došu vārdu Albrehta kungam. Lūdzu, sniedziet īsu kopsavilkumu par pirmo darba dokumentu. <clears throat> paldies! Un paldies, ka pagaidījāt, kamēr mēs ieradīsimies. Tagad mēs varam eh, jūs iepazīstināt ar šo darba dokumentu, kas ir darba dokuments mm, par tādu vispārēju pieeju, eh, pakotnes pieeju datu aizsardzības reformai. Uh, ko ir paredzēts, kas ir paredzēta kā turpinājums iepriekšējai 9546 direktīvai par datu aizsardzību. Un tā nodrošina tādu saistītu pieeju eh, sadarbībai policijas un tieslietu jomā. Tātad ir jauna direktīva par datu aizsardzību, priekšlikums Uh, uh, radās 26. janvārī un 25. janvārī un uh, kopš šī datuma mēs strādājam pie abiem dokumentiem. Drucas kungs un es, tātad es esmu referents regulējumi, Drucas kungs ir referents direktīvai, mēs esam strādājuši pie šīs tiesību aktu pakotnes kopā. Un mēs esam aicinājuši īstenot kopēju uh, pieeju datu aizsardzībai. Uh, lai radītu eh, tādu vienotu eh, eh, tiesisko pieeju datu aizsardzībai. Mēs vēlamies, lai, lai šī datu aizsardzības pakotne būtu harmonisks, spēcīgs juridiskais instruments. Um, iepriekšējā gada laikā mēs esam mudinājuši izveidot Eh, tādu datu aizsardzības eh, sistēmu, kas novērstu juridiskās neskaidrības, nepilnības. Šāda pieeja garantētu to, ka uh, tiktu īstenota koordināta, koordinēta pieeja uh, ties, uh, likumdošanas jomā un ka abi, tie, abi tiesību akti būtu saskaņoti. Uh, tas arī nodrošināt tādu visaptverošu pieeju no tiesiskā viedokļa, jo ab, abu, abu dokumentu, eh, abu dokumentu eh, tiktu apvienoti un īstenoti eh, visās jomās, uz kurām attiecas jaunā reforma. Šādā veidā mēs kopīgi strādāsim pie šīs tiesību aktu pakotnes un uh, <clears throat> Līdz šim mēs jau esam organizējuši vairākas tehniskās sanāksmes kopā ar komisiju. Par regulu sanāksmes būs rītdien, tad, um, un pēc, samers, pēc vasaras atvaļinājuma mēs turpināsim darbu pie šiem dokumentiem. Attiecībā uz regulu mēs izskatīsim dažādus atvērtos jautājumus kā arī uh, uzsvērsim tos jautājumus, kur mēs piekrītam komisijai un aicināsim komis, uh, komisiju rast kompromisu atsevišķos jautājumos, kur mēs komisijai nepiekrītam. Uh, pēc vasaras atvaļinājuma mēs mēģināsim izstrādāt kopīgu parlamenta nostāju š, attiecībā uz šo uh, ievērojamo likumdošanas uh, paka, pakotni. Uh, kā priekšstādātāja jau teica, Lībe komitejā, um, mēs, tik, mēs, mēs par to runāsim ne tikai Lībe komitejā, bet arī starpparlamentārajā komitejā. Un um, 9. un 10. oktobrī būs uh, nākamā diskusija par šiem jautājumiem. Uh, kas at, konkrēti dokumenti attiecībā uz regulu un direktīvu tiks prezentēti š, uh, šogad Eh, tiks eh, veikts ar ietekmes novērtējums, eh, parlaments veiks šo mm, novērtējumu, un es ceru, ka līdz nākamajai starpparlamentārajai sanāksmē mums jau būs pirmie konkrētie darba dokumenti, <clears throat> kurus mēs, ar kuriem mēs varēsim jūs iepazīstināt. Tātad kopumā apmēram pirms gada e, tapa pirmais ziņojums, un tajā tika iekļauti vispārēji, e, vispārējas tēzes, e, kā arī iekļautas komisijas, komisijas priekšlikumi, un pirmkārt aicinājums iztenot pilnīgu saskaņošanu, nodrošināt tiesisko noteiktību visos apstākļos. Bet tas bija pirmais mērķis, ko mēs vēlējāmies panākt, eh, ko mēs vēlējāmies panākt. Eh, un mēs arī vēlamies aizsargāt eh, datu subjektu tiesības. Šķiet, kā to ir izdevies panākt ar šo priekšlikumu, jo mēs esam izveidojuši sistēmu, ar kuras palīdzību datu subjektam ir piekrišanas tiesības. Uh, ir izstrādāti arī detalizēti noteikumi par informāciju, datu caurskatāmību un uh, ka datu subjektiem ir tiesības tikt aizmirstiem. Uh, tāpat arī izstrādāt īpaši noteikumi attiecībā uz, uh, jutīgi, um, uz sensitīviem datiem un uh, bērniem. Nākamais svarīgais punkts, ko mēs ierosinājām, bija tas, bija nepieci nepieciešamība pēc neatkarīgām datu aizsardzības iestādēm, kā arī jānostiprina datu aizsardzības īstenotāju pilnvars un status šīs, reformu, šīs reformas palīdzību. Un šķiet, ka reforma to izdosies panākt. Tāpat arī mēs vēlamies reformu ieviest sankcijas Un visbeidzot, eh, pēdējais, bet nemaz nozīmīgākais punkts eh, - datu pār, eh, pārraide, pārsūtīšana internetā. Tātad regulā tiks paredzēti tādi konkrēti noteikumi, ne tikai regulā, bet arī direktīvā, un mēs vēlamies turpināt diskusijas eh, ar, ar, eh, valstīm, ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis, par vienotu pieju datu aizsardzības jautājumam. <clears throat> Bet, kas attiec uz konkrētākiem noteikumiem, tad es vēlos dot vārdu Dimitrus Drucas kungam, kurš ir referents uh, direktīvas jautājuma. Paldies, ka priekšsēdētāji vārds Drucas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Jānis arī es no savas puses vēlos eh, uzsvērt, eh, cik svarīga ir eh, šī vienotā pieeja, pakotnes pieeja. Jānis Ābrekts jau ieskicēja, kā mēs strādājam, kāda ir mūsu darba, kāds ir darba process. Es vēlos uzsvērt tikai to, ka mēs cenšamies uh, izstrādāt kopīgu uh, grafiku, laika grafiku gan uh, regulas, gan direktīvas gadījumā un koordinēt, sinhronizēt mūsu sanāksmes, ēnu referentu sanāksmes. Šajā kontekstā vēlos izmantot iespēju un pateikties visiem iesaistītajiem, pirmām kārtām ēnu referentiem, Janam Albrehtam, pirmām kārtām, kurš uzņēmās vadību un eh, īst, sāk īstenot šo ambiciozo programmu, kā arī Libe sekretariātam. Es te varu runāt tiešām, ka, nu, var teikt, ka mums bija tāda īsta komanda. Eh, tā ir ārkārtīgi svarīga tiesība aktu pakotne Eiropas pilsoņiem. Tādēļ ir svarīgi uh, ļoti svarīgi, kā mm, mums ir izdevies rast tik, tik lielisku veidu sadarbībai un diskusijai. No vienas puses šī pakotnes pieeja ir ārkārt ir svarīgs jautājums, no otras puses tas, uz, tas arī rada pirmās jautājuma zīmes. Es domāju, kolēģi jau būs dzirdējuši, ka padomē ir atsevišķas dalība valstis, kuras jau ir paudušas viedokli, ka um, viņas nevēlas diskutēt pār direktīvu. Ja šeit ir komisijas pārstāvi, tad es vēlētos viņus lūgt, uh, pastāstīt, vai kāda ir viņa nostāja un vai ir kāda jaunuma šajā jautājumā. Uh, Es arī informēju kolēģus, ka apmēram pirms divām nedēļām es biju Kiprā, kur bija sarunas ar eh, nākamās Kipras prezidentūras eh, pārstāvjiem, un es uzdevu tiešu jautājumu atbildīgajam ministram, eh, iekšliet, iekšlietu ministram. Es ļoti, es atklāti teicu, ka Eh, atklāt uzdevu jautājumu, tomēr es nesaņēmu eh, gaidīto atbildi. Manuprāt, eh, nu, mēs varētu arī sākt nervozēt par to, kā, kā padome un atsevišķas dalībvalstis izturēsies pret šo direktīvu. Tad tas ir tāds atklāts aicinājums Lībe komitejas locekļiem piedāvāt idejas, kā mēs varētu risināt šo jautājumu un kā, kādā veidā mēs varētu uh, izdarīt spiedienu uz e, uh, padomi un atsevišķām dalību valstīm, kuras uh, ir ieņēmušas šo so piesardzīgo nostāju attiecībā pret direktīvu. Tad daži vārdi par reformu un par tās pamatelementiem. Uh, Tātad mēs cenšamies, mēs eh, cenšamies katrs runāt par savu jautājumu. Eh, tad par reformu. Un te es runāju par ES pilsoņiem, individiem, tad viņiem ir tagad ir iespēja kontrolēt datus. Jo datu aizsardzība ir viena no pamatiesībām, astotajā, hartas astotajā pantā noteiktām pamatiesībām kā arī eh, līguma par Eiropas Savienības darbību um, 16. punktā noteikti pamatiesību. Protams, ka tas viss nāk ar noteiktiem ierobežojumiem, jo sevišķi uh, likuma, uh, likuma aizsardzības jomā. Uh, ir jāizstrādāti jauni noteikumi attiecībā uz tehnoloģisko progresu, un uh, es domāju, ka tās interesēs lielāko daļu kolēģu. Tehnoloģiskais progress ir tik straujišs, ka dažreiz Eh, es sāku šaubīties, cik lielā mērā mēs varam piemērot noteikumus un ņemt vērā šo attīstības tempu un nākamos attīstības, attīstības soļus. <clears throat> Tomēr līdz šim mēs esam centušies ņemt vērā tehnoloģisko attīstību. Reforma nodrošina uh, datu aizsardzības pamatprincipu saskaņošanu attiecībā uz datu uh, apmaiņu un to, kā dati tiek uh, lietoti, uh, kā to dara policijas un tiesības sargājošās, policija un citas tiesības sargājošās iestādes uh, un arī uzņēmumi. Uh, Tāpat arī mēs nodrošinām drošu datu pārsūtīšanas sistēmu uz trešajām valstīm un cenšamies atbalstīt šo sistēmu un popularizēt to arī ārpusējas robežām, lai aizsargātu a, pamatiesības uz datu aizsardzību ar efektīviem līdzekļiem un šīs reformas palīdzību. Tagad daži vārdi par to, a, par ko vēl vajadzētu diskutēt a, pēc m, pirmajām ēnu referents sanāksmēm um, Jānis jau teica, ka mums ir ļoti ambicioza programma, un mēs stundām esam runājuši par šo jautājumu. Pēc pirmajā mēnu referents sanāksmē mēs, um, mums izkristalizējušies šādi jautājumi, par kuriem vēl turpinā, vajadzētu turpināt diskusiju. Pirmām kārtām komisijas loma. Uh, uh, uh, attiecībos deleģētajiem aktiem un uh, saskaņotības mehānismu. Un referents sanāksmēs mēs par to esam runājuši, jo tas ir svarīgs jautājums. Un tad ir eh, jautājums par iespējamu izslēgšanu, ka, piemēram, atsevišķas sejas institūcijas vai aģentūras tiek izslēgtas no datu aizsardzības mehānisma. Eh, tad ir um, saskaņošana ar eh, konkrētu valstu tiesību aktiem, eh, kā arī atbildība mm, pārobežu eh, gadījumos, kad iesaistīts vairākas valstis. Tāpat arī ir nepieciešama lielāka skaidrība attiecībā uz publiskajām interesēm, val, valsts drošību Tātad šeit ir vai, nepieciešama lielāka skaidrība, jo noteikumi pārklājas. Visbeidzot, problēma, kas saistīta ar personas, dati, personas datiem, eh, ko iestādes, eh, ko iestādes eh, ir saglabājušas un to piemību trešajām valstīm. Tātad es ceru, ka darba procesa laikā radīsies jauni jautājumi, mēs arī saņemsim atbildes, un kolēģi tiek aicināti piedāvāt savas idejas, uh, kā mēs varētu risināt šo jau, turpmākos jautājumus. Paldies! Paldies! Protams, ir vairāki jautājumi, par kuriem vēl aizvien ir plānotas diskusijas, turklāt ir arī vairāki jautājumi deputāti, kas gribētu nākt klajā ar komentāriem. Pirms gan dodu vārdu deputātiem, sākumā, manuprāt, arī prezidentūras pārstāvji ir ieradušies, varbūt viņi gan šobrīd negrib izteikties, bet mums ir pievienojusies arī Guranžē kundze no komisijas. Komisija, vai jūs lūdzu gribētu ko teikt? Merci beaucoup. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un sākumā no komisijas puses gribu uzsvērt uh, to, ka referentam un ēnu referentiem. Piekrīt pateicību par paveikto darbu. Un arī uh, visiem darbiniekiem Eiropas parlamentā mums bija daudz tehnisko sēžu, un mēs varējām pavirzīties uz priekšu uh, šajā mm, darbā. Darba dokuments, kas ir iesniegts, to dzinīgi vērtē komisija, jo tas parāda, ka uh, Daudzos punktos ir sasniegta saprašanās. Mm, atsaukšos arī uz dokumentu, ko prezentēja komisija. Iepriekšējie runātāji jau minēja pamatiesību stiprināšanu attiecībā uz datu aizsardzību iekšējā tirgus spēcināšanu un arī to faktu, ka komisija ir piedāvājusi risinājumu šai jautājumam. Tā arī datu aizsardzība un arī datu aizsardzības instru, e, institūciju spēcināšana, kā arī 29. punkts attiecībā uz sankcijām. Īpašs punkts, kas e, no, nozīmīgs ir arī komisijai, jo spēcinot iekšējā tirgus dimensiju, mēs gribam garantēt, ka tas e, būs saistīts ar administratīvo izdevumu samazināšanu. Un tāpat arī vēl viens punkts globalizāciju un komisijas priekšlikumu. Un šai kontekstā mēs sadzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta vēlmu virzīties uz priekšu ātri. Mēs esam gatavi padziļināti diskutēt par tiem jautājumiem, kas darba dokumentā jau ir uzsvērti. Un viens no šādiem jautājumiem ir noteikumu piemērošana Eiropas institūcijām un aģentūrām. Citiem vārdiem sakāt, 45. regulējuma 2001. gadā pieņemtā modernizācija. Tas ir bijis spēkā no 2001. gada, kā arī 2012. gada janvārī tika runāts par to. Komisija norādīja uz to, ka ir jāpiemēro uh, noteikumi, kas ir attiecināti uz šīm uh, institūcijām, un par to jārunā ir arī šajā darba uh, dokumentā. Paldies, ka varēju uzstāties par šiem jautājumiem, un uh, vēl viens jautājums, uz kur nevarēšu atbildēt detalizēti, tas ir prezidentūras jautājums, proti tas ir, kā mm, prezidentūra darbosies attiecībā attiecībā uz šo pakotni. No komisijas puses var teikt, ka mēs esam kopēju skatījumu devuši un visi tie jaunumi, kādi ir ietverti Lisabonas līgumā, ir iestrādāti šajos dokumentos. O, liels paldies! Forsa kungam vārds lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Um, ehm, zunie... Un paldies! Arī es gribu teikt paldies uh, abiem referentiem. Atbalstu teikto un gribu vēl pāris piezīmes izteikt. Mēs runājam par šo vienu pieeju visiem, gan publiskiem, gan maziem uzņēmumiem, online un netīkla uzņēmumiem. Šeit ir vajadzīgi skaidrojumi un tāda skaidra noteikuma arī attiecībā uz visu šo tiesību piemērojumu un tādēļ. Uh, Tāpēc ši, šie mm, skaidrojumi, par kuriem jau tik runāti, ir tik ļoti nozīmīgi, lai mēs neradītu šeit nekādas neskaidrības attiecībā uz dažādajiem darbības modeļiem. Un vienmēr ir arī jautājums, nu, cik tālu, piemēram, automašīnu reģistram jāatbilst tādiem pašiem noteikumiem, kā, piemēram, meklēšanas mašīnai instrumentam vai apdrošināšanas uzņēmumam un tam līdzīgi. Un tas viss tagad tiks apkopots vienā dokumentā, un tādēļ ļoti nozīmīgi, lai jā, viss būtu ļoti skaidri izteikts. Divi punkti, ko gribu vēl pieminēt. Tiek runāts par šiem deleģētajiem aktiem. Tie ļoti bieži tiek citādi, un mēs to arī bieži kritizējam. Un tas arī, nu, tā īsti neskaidro situāciju. Un, manuprāt, mums vajadzētu noskaidrot, kurā uh, vietā tas ir pārāk detalizēti un pārāk tehniski. Uh, lai no nu tā atteiktos, bet, nu, principā vajadzētu parunāties arī par to, lai deleģētie akti labāk varētu tikt izstrādāti un ietvert dokumentā. Nākošais jautājums - koherences mehānisms. Tam jābūt atbilstoši šī ieviešanai praksē, jāpārbauda, vai tas tā ir. Un šie koherences mehānismi, manuprāt, nenosaka to, ka mēs tikai tādu uh, skaidru likumdošanas jomu un līmeni šeit saša, sa, šafa radām, bet arī tādu, kas ir īstenojams. Un vēl viens jautājums par skaidrojumu. Runājot par uh, principiem, piemēram, uh, nedrīkst aizmirst. Uh, noteikts jautājums. Un ļoti bieži sociālajiem mēdiem, telekomunikācijām un tiešsaistes tīklu uzņēmumiem tas bieži tiek piemērots. Bet tieši kā tas tiks arī uz citām jomām piemērots, šeit, man liekas, arī ir nepieciešama skaidrošana. Tā ir absolūti nepieciešama un kopumā runājot par samērojamību un sabalansētību starp atsevišķu um, daļām un ekonomikas aktieriem. Uh, Tā sākotnējā ideja jau bija tāda vairāk nu, tādas individuālas atbildības uzņēmumos radīt. Un saistot to ar tādu ļoti spēcīgu kontroli un stingriem sodiem, tas garantētu īstenošanu, bet pat labam man liekas, ka nu, ir tāds tā kā uzskaidījums visu, ko gribam. Un mums vajadzētu tomēr tādu saprātīgu sabalansētību radīt. Tādēļ domāju, ka jārada vairāk tādu um, pie, pievilcīgu punktu, nu, kas liktu pievērsties šiem noteikumiem, un arī, protams, administratīvi tādi uh, sodi, kas um, būtu piemērojami. Un līdz ar to tādai sabalansētai situācijai noteikti būtu jābūt. Paldies! Intvērt. Intvērt kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos pateikties referentiem par kopējo izmantoto pieeju. Manuprāt, šāda veida darbs ir ne tikai efektīvs, bet tas sniedz arī politisku signālu, jo parlaments ir pieprasījis vienu instrumentu, vienotu instrumentu un vienotu aizsardzības līmeni. Tā vietā mēs saņemam divus instrumentus. Un tādējādi saņemam mazāk nekā bijām lūguši. Līdzīgi kā jūs arī es, esmu dzirdējusi baumas par padomi un esmu redzējusi arī dažu sanāksmi protokols, kur ir norādīts, nu, mēs jau nesteidzamies, varam jau arī vairākus gadus gaidīt un tad ķerties pie darba pie direktīvas. Ietvar lēmums mūs pilnībā apmierina. Es patiesībā gribētu iet pat tālāk nekā jūs minējāt un ne tikai steidzami lūgt sāk strādāt pie direktīvas projekta, manuprāt, vajadzētu patiesībā būt apmaiņai savā ziņā, Ja padome atsakās strādāt pie direktīvas, tad mums savukārt vajadzētu atteikties strādāt pie jebkāda cita dosjē, kas ir saistīts ar direktīvu. Un es uh, zinu, ka Kiriko kungs nebūs priecīgs dzirdēt šādu priekšlikumu, bet kādēļ mums strādāt pie Eiropas PDR projekta, ja padome atsakās strādāt pie šī dosjē? Nu, manuprāt, mums vajadzētu cirst dūri galdā un uh, pieturēties pie savas nostājas, jo kolēģi, manuprāt, brīvības, tieslietu un iekšlietu jomā padome attālinās no mūsu mērķiem. Tādēļ nedomāju, ka mums to vajadzētu pieņemt, nevajadzētu piekrist strādāt tikai pie daļas no pakotnes. Šāda pieeja nav pieņemama. Otrs komentārs, vispārēja rakstura komentārs, manuprāt, šeit varu vienot piekrist referentiem, gala rezultātam ir jābūt augsta līmeņa datu aizsardzībai, un tam ir jābalstās uz principiem, kā arī riskiem. Tam līdzās ir jānodrošina arī ļoti stingras sankcijas. Ja mēs nākam klējā ar likumdošanas priekšlikumu, kas attiec uz tik ļoti plašu datu kontroļu un datu apstrādes jautājumu loku, un tur iesaistītās personas ir uzņēmumi, un šis, arī šis mērķa auditorijas loks ir plašs. Jānodrošina efektivitāte, un efektivitāte var nodrošināt tikai tad, ja darbs tiek balstīts uz principiem un uh, tik ņemts vērā arī risks. Nobeigumā vēl viens komentārs. Mēs noteikti ilgi un gari diskutēsim par jaunās datu aizsardzības likumdošanas detaļām, bet vienmēr vajadzētu paturēt prātā, kā patiesībā tiek īstenot esošā datu aizsardzības likumdošana. Uh, Un, ja mēs tīri tā diplomātiski runājam, nu tad, nu, maigi izsakoties, nu, nav gluži perfekti. Nenotiek šī likumdošanas īstenošana, jo pašas Eiropas Savienības iestādes pieļauj esošo datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus. Ja, piemēram, paraugamies, kā Eiropas komisija klusi un klusiņām pieņem ka Eiropas Savienības likumdošanu uh, par to prevalē trešo valstu likumi, kas tiek piemērota Eiropas Savienības teritorijā, un neviens neko nedara. Tādēļ es nezinu, varbūt tomēr jāpadomā par to, ka ieva, ieguldam milzu laiku un naudu jaunu tiesību aktu izstrādē, ja pat esošie tiesību akti netiek ievēroti. Nu, manuprāt, uz to vajadzētu parauga, paraudzīties arī tādā tīri simboliskā gaismā. Manuprāt, ja pieņemam likumus, jā, jānodrošina, ka tie tiek ievēroti un tiek piemēroti. Paldies! Very much. Liels paldies! Kolēģi, visi, kas izteiksies, lūdzu ievērojiet vienu, divu minūšu um, laika termiņu, nu pusotru minūtu būtu tā optimāli. Alvaro kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Infeldas kundze strādā pie direktīvas, un man ir tas prieks strādāt pie regulas projekta. Kopā Kā jūs zināsiet, um, balstoties iepriekšējā gada pieredzi, domāju, ka panāksim efektīvs rezultāts. Bet liels paldies arī Jan Filip Albrehtam, jo līdzīgi kā to pieminēja arī Drucas kungs, viņš pieiet ļoti ambiciozā veidā visām sanāksmēm. Un tādēļ, ja vien Albrehta kungs vēlas ar mums tikties, mums vajadzētu atbildēt tieši ar to pašu. Kā jau tika minēts, tad šis ir visai ambiciozs, bija tāds izaicinājums, bet pretēji komisijai es nesteidzos. Ne, nedomāju, ka mums būtu jāpārsteidzas un primāri ir jānodrošina kvalitāte un tas ir jāpaveic pirms termiņa beigām. Vai pirms šī gada beigām, vai pirms nākamā, nākamās vasaras, nu tur nedomāju, ka mums vajadzētu pieņemt kaut kādus konkrētus termiņus. Ir jā, jānodrošina kvalitāte, nevis jāiekļaus termiņos primāri. Un, manuprāt, pakotne kā tāda ir laba, un komisija ļoti veiksmīgi ir mums piedāvājusi arī tādu viengabalainu pakotni. Bet, protams, vienmēr ir iespējams strādāt labāk, jo kāds izaicinājums, kas ir arī dar, dalību valstu interesēs, ir nodrošināt sasaisti un nodrošināt to, ka tiek aizsargāts pilsoņu intereses, bet netiek kavēta uzņēmējdarbības attīstība. Vēl daži komentāri, redz, protams, ka laiks iet uz priekšu. Pirmām kārtām, manuprāt, runājot par regulu, es neredzu iemeslu, lai Eiropas Savienība izslēgtu no regulas sevi pašu Eiropas Savienību un tās dalību valsts. Nu, manuprāt, mums tomēr vajadzētu uh, lūgt, lai sabiedrība sako gan mūsu vārdiem, gan darbiem. Un līdzīgi kā jau minēja Sofija un arī Aksels, manuprāt, mums ir jānāk lejā ar priekšlikumu saistībā ar kontekstu principu, jo dati dažādās jomās uz tiem ir jā, jāpiemēro dažāda attieksme. Man ir arī zināmas bažas saistībā ar slieksni, jo mēs nevaram teikt uzņēmumā 250 darbinieki, obligāti ir nepieciešams datu apstrādes um, persona, kas strādā ar datu apstrādi. Nu, ir daudz lietu, kas jārunā, par ko jārunā, izskanējuši jau vairāk arī citi komentāri, bet, nu, šobrīd šķiet, ka laika vairs man nav. Paldies! Paldies, Lūdzu, Fordas kundze, lūdzu! Thank you very much, uh, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vienu lietu, ko gribēju komentēt, to jau pieminēja Alvaro kungs. Redzu, ka arī Albrehta kungs gribēja runāt par regulu. Un Albrehta kungs šajā kopējā darba dokumentā jau ir pieskāries šai lietai. Par to liels paldies. Jūs minējāt arī to, ka nozare, eh, rūpniecība ir viena no nozarēm, kas ir, ar kuru notikušas konsultācijas, tad gribētu lūgt, vai jūs varētu arī norādīt, kāda tad uh, viņiem ir šī loģika un idejas par to, kā panākt tādu praktisku un īstenojamu risinājumu, jo īpaši saistībā ar um, šo nepieciešamību panākt piekrišanu un arī attiecībā uz datu aizmiršanu, tā sacīt, jo īpaši runājot par tie, uh, tiešsaistes vidi. Uh, Mums jānodrošina, lai patērētājus nekaitinātu visu laiku tas, ka ir ik pēc piecām sekundēm jāpiekrīt šai datu izmantošanai. Bet tajā pašā laikā mums jānodrošina, lai nebūtu šāda um, aķīga, viltīga prakse, kā tas bieži vien ir tiešsaistē, kad ir um, divas um, vietas, kur jā, jāieķeksē vai nu vienā vai otrā. Vēlos uh, saņemt šīs ziņas vai nevēlos. Un, ja um, cilvēki īpaši nepievērš uzmanību, tad um, ieķeksē abos. Un, jo šāda veida praksa vienkārši nodrošina, ka aizvien vairāk cilvēku tiek piesaistīti. Bet, ja vien netiek rūpīgi lasīts, tad nepamana, ka viens no šiem ir noliegums. Turklāt um, mums nevajadzētu kaitēt uzņēmējdarbības videi. Un līdzīgi kā Albrehta, kungs, arī man, Albrehta kungam, arī man ir zināmas bažas saistībā ar to, ka ir pārāk daudz detaļu šajā projektā saistībā ar organizāciju un netiek piet, likts pietiekams uzsvērt, uzsvars uz rezultātiem. Tas man rada zināmas bažas, jo mums vajadzētu tomēr um, zinām elastību nodrošināt. Paldies, saka priekšsēdētāji, gribētu lūgt izteikties Kelija kungu, jo viņš ir referents ITRE. Uh, komitejā, un um, mums būtu ļoti nodrīgi uzzināt, ko arī ITRE domā par šo lietu. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, atvainojos, ka nokavējos. Šī diskusija ir patiešām interesanta, un mani um, apmierina šī kopējā loģika. Tas visai lielā mērā atbilst arī manai nostājai, tīri saistībā ar jautājumiem, kas tikuši jau pārunāt. Vēl nav pieņemts lēmums, vai izmantosim 50. vai 49. reglamenta pantu, bet, nu, par to lemsim vēlāk. Liels paldies referentam, Albrehta kungam par to, ka viņš ir ņēmis vērā tik plašu viedokļu klāstu. Manuprāt, tas ir labākais veids, kā rīkoties, un tādējādi nonāksim beig beigās pie laba rezultāta tīri itre kontekstā runājot, man būtu svarīgi, lai mēs nodrošinām vienotās tirgus darbību, lai atbalstītu uzņēmumu attīstību, bet tajā pašā laikā neaizmirst arī par cilvēkiem. Daži no priekšlikumiem neņem vērā visus šos aspektus, un jo īpaši mums balstoties uz manām tikšanās reizēm ar uzņēmumu pārstāvjiem, ir visai skaidrs, ka nevaram izdarīt šādu nodalījumu starp dažādu veidu uzņēmumiem, kā finanšu uzņēmumi, brīvprātīgās organizācijas. Un, kā jau tika minēts, tad šī vienotā pieeja nebūs tā īstā, ko izmantot šeit. Mums jābūt elastīgiem. Jautājums par datu aizsardzības um, šiem ierēģiem DPO. Cipar ierobežams 250, nu tur ir jāskatās viena uzņēmuma ietvaros, ir milz atšķirības starp uzņēmumu ar 250 vai 200 darbiniekiem. Turklāt arī šī kontrole un apstrāde ir jautājums, par ko vajadzētu papildus domāt. Iespējams, ka ir nepieciešams uzņemties lielāku atbildību un lielāku atbildības nastu uzlikt primārajam kontrolētājam. Esam izstrādājuši dokumentu, ko esam pārunājuši ar ēnu referentiem uh, un citiem itre kolēģiem. Uh, Un, mūsuprāt, esam tur arī norādījuši, ka ir vairāks joms, ko vajadzētu vēl pārdomāt, nāk klajā ar priekšlikumiem, izmanto to par izējas punktu, bet arī es piekrist, ka nevajag pārsteigties un jāpatur prātā mērķis. Mums tomēr tas būtu jāizdara līdz mandāta beigām, tas ir 14. gadā ja mēs iesim tālāk un kavēsimies, nu, domāju, ka tad nebūsim sasnieguši savu mērķi, atkal šī lieta ievilksies, tas nevienu neiepriecinās ne uzņēmums, ne arī sabiedrību. Vēl kāda lieta - datu aizmiršana. Mēs, mums jāsaglabā, jāpieturas pie spēcīgas nostājas šajā jautājumā, bet to nepieciešams pienācīgi definēt, lai tas atspoguļotu gan personu vajadzības, gan arī nozares vajadzības augt un attīstīties, lai veicinātu arī vienoto tirgu. Paldies! Paldies par jūsu komentāru, Hiršas kundze, lūdzu. Un Ramiro Lopes kundze. Sākumā vārds Hiršas kundzei. Um, paldies! Sākumā sirsnīgs paldies abiem uh, referentiem. Esmu nodarbinātības komitejas atzinuma sastādītāja, un te jautājumi, kāda tika uzdot uz tiem, īpaši koncentrēšu manu uzdevību, uzmanību. Nodarbinātības datu aizsardzība. Šis jautājums ir ļoti izplatīts 82. pants uh, uz to atsaucas. Un no otras puses atkal uh, nu, uh, tiek runāts par šī regulējuma ietveros dalību valstīm ir dažādas iespējas, kas nozīmē, ka tomēr uh, dalību valstīm un e, es ir iespējas reaģēt, un to vajadzētu noskaidrot. Esmu diskutējusi jau ar Nacionālo parlamentu deputātiem, kas pārstāv tādu viedokli, ka šis regulējums absolūti neattiektos uz nodarbinātības datiem. Uh, Tas nozīmē, ka mums šeit ir nepieciešams tāds skaidrāks uh, formulējums, un es domāju, ka būtu uh, nepieciešama uh, atsevišķa nodaļa, lai dažkārt ļoti atšķirīgos noteikums par nodarbinātības datiem uh, ietvertu. Un arī vēl tiek uzdot jautājumu, piemēram, tiesības uz aizmiršanu, kā tas ir, uh, ja darba ņēmējs uh, no uzņēmuma aiziet. Uh, bet uh, aizvien vēl viņam saglabājas zinām uzņēmuma pensijas daļa vai katreiz viņam jāpiekrīt uh, mm, datu izmantošanā vai tie ir jādzēš. Nu, tā ir tāda praktiska jautājuma, kas vēl nav īsti noskaidrot. Tāpat arī veselības aizsardzības dati darbņēmējiem ļoti jūtīgs jautājums, un šeit mums jau būtu uzmanīgiem, lai aizsardzība tiktu saglabāta, kā arī nacionālajie standarti tos nedrīkst vainot. Un tāda temata kā mm, video novērošana darba vietā, vai arī tāda video novērošana, kas starp ņēmējiem nemaz nav pat um, zināma, kā tad mēs rīkojamies šādos jautājumus. Un arī tādi e, jautājumi, ja darba ņēmējs no Berlīnas uz Brisele tiek uh, nosūtīts, uh, varbūt, ka tas tā uh, ir iespējams strādāt, bet, nu, ja š, kādu personu sūta strādāt uz Delī, tie ir tādi praktiski jautājumi. Uh, nodarbinātības darba tiesībās šeit ir nepieciešams skaidrākas un precīzākas atbildes un domāju, ka ir nepieciešama atsevišķa sadaļa, lai struktūru saglabātu un uh, lai uh, uzlabotu darbu. Paldies! Romero Lopes kundz nākošā runātāja. Un pēc tam Kirkopa kungs. Paldies priekšsādātājs kundze. Mēs sākam diskutēt šodien par šo pakotni. Tam bija jābūt vienam instrumentam, un arī šodien tam būtu jābūt vienam instrumentam žēl. Komisija ir savu spiedienu īstenojusi, mēs tiešām esam virzējušies uz priekšu regulā, bet no otras puses direktīvā to izstrādājāt, ir tāda situācija, ka, nu, burtiski tā kā kāpjamies atpakaļ salīdzinot ar uh, ietver um, dokumentu, parlamentam jāpaliek vienotam. Komisija nevarēja pretoties uh, padomēji attiecībā uz šo vienoto pakotni. Un būtībā, kā jums teicu, nu, tam vajadzētu būt bijis uh, skatītam kopā. Kādēļ uh, pilsoņu tiesības uz datu aizsardzību ja viņš mm, nav nekādā ziņā aizdomās, par ko turēts. Un ja viņš ir gluži otrādi turēts aizdomās, tad viņš ir vēl tādā savādāk, delikātākā situācijā. Man liekas, ka komisija nav bijusi pietiekami strikta uh, cīnoties par to, lai būtu viena vienotā pakotne. Un ir labi, ka, kom, ka parlaments tagad aktīvi rīkojas, lai mainītu situāciju un lai šie dokumenti tiktu skatīti kopā kā viena pakotne. Ir bijušas tādas problēmas, bet mums jābūt striktiem, it īpaši šajā brīdī, šajā brīdī, kad politiskais konteksts ir tik ļoti sarežģīts. Uh, dažkārt eh, tiek pārkāptas pamatiesības attiecībā uz eh, pilsoņiem, un pat eh, netiek sniegt nekāda, nekāds skaidrojums, nekāda attaisnošanās administrācijas valdības. Tām būtu tāda noteikti noteikumi jāievērā attiecībā uz aizsardzību, un to mēs prasam arī to pilsoņu vārdā, kur labā šeit strādāja. Ja ir likumi, tad likumiem ir jābūt pamatotiem. Un, ja tiek pārkāptas eh, tiesības, tad ir jābūt pamatojumam, kāpēc tas tā ir. Un tajā pašā laikā tas nav pietiekoši eh, pamatots. Ir labi, ja mēs varam sasniegt to, ko komisija nespēja. Tā tad jāuzlabo jā, eh, ietver direktīvas teksts. Tagad Kirkapkungs. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu teikt, ka esmu patiešām pateicīgs. Jūs it kā minējat, ka es atbildēšu uz visiem jautājumiem, bet, nu, priecājos, ka jūs uh, ar to bijāt domājis to, ka es komentēšu to, kas tika izteikts uh, kā aicinājums komisijai saistībā ar Eiropas PDR nolīgumu. Sofija jau zina, ka. Uh, iemesla stresam nav, un vienīgie jautājumi, uz ko es atbildēšu, ir jautājumi, kas ir um, uzdoti parlamenta priekšsēdētājiem, un vēl vairākas lietas, kas tikušas pārunāts komisijā. Tas ir saistīts ar mana ziņojuma, cik vien iespējams ātrāku atjaunošanu, lai mēs varētu turpināt darbu, pārdomāt šos ļoti būtiskos elementus, bet gribētu komentēt šīs lietas sākumā pavisam īsi. Uh, Apsveicu referentu ar paveikto darbu, īpaši pozitīvi vērtējam referentu izvēlēto pieeju. Jūs koncentrējaties uz uh, lietas būtību, kā arī teksta redakciju, bet, manuprāt, mums vajadzētu tomēr pakavēties un padomāt un atzīt to, ka referenti, kad tie strādā līdzīgi kā šie referenti, uh, Neviens patiesībā nesūdzas par to, ka nebūtu ticis konsultēts. Ar to arī apsveicam. Mana grupa un es arī uzskatām, ka ir nepieciešama jauna regula, mums nepieciešams ļoti skaidrs regulējums, un lai tajā būtu ietvertas arī pilnīgi skaidras definīcijas, skaidrs pilnīgi visiem. Sofija ir taisnība, uzdodot jautājumu, kādēļ nāk klājā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem, ja likumdošana jau ir. Gribētu piekrist, mums jābūt tiešām piesardzīgiem šajā kontekstā, bet pasaulē jau nestāv uz vietas, un arī mēs ejam ļoti ātri uz priekšu šajā jomā, mēs strādājam pie dažādām tehnoloģijām, arī datu izmantošana tiek novērot aizvien lielākā mērā, tādēļ nepieciešami augsti datu aizsardzības standarti, un jānodrošina, lai uzticība dažādām nozarēm, kā piemēram banku nozarei, kur šobrīd visai grūti sasniegt, bet kas jebkurā gadījumā ir vēlama, ka arī uzticamība uzņēmumiem ir jāuzlabo. Tīri saistībā ar to, kā šīs iestādes izmanto tām pieejamos datus. Manuprāt, tas ir jāīsteno Eiropas līmenī. Un arī, protams, atsevišķos uzņēmumos ir uh, dažādi arī bažu līmeņi. Uh, apvienotajā karalistē patērētājiem ir milzu bažas Eiro, salīdzinājumā ar pāriem Eiropas Savienībā. Manuprāt, ir jābūt uh, piesardzīgiem, lai mēs neietu par tālu, ir jāpatur, jānodrošina augsta aizsardzības standarti, bet nedrīkstam radīt pārāk lielu slogu ne uzņēmiem, ne arī nedrīkstam radīt tādu sistēmu, kam neusticēsies sabiedrība. Domāju, ka esam panākuši visai labu progresu un turpināsim arī sadarbību nākotnē. Paldies! Paldies! Sofija, jūs gribat izteikties, lūdzu, pavisam īsi reaģēt uz Kirkopa kunga komentāru un tad došu vēlreiz vārdu abiem referentiem. Pavisam īsi izteikties un tad turpināsim darbu. Sofija. Jā, gribēju tikai precizēt Kirkopa kungam. Tas nekādā veidā nebija saistīts ar jūsu ziņojumu kā tādu. Zinu, kāda jums ir nostāja saistībā ar Schengenu, bet šīs divas lietas ir pilnībā nošķirts un nav saistītas. Es tikai teicu, ka mēs pieņemam tiesību aktus, likumdošanu, pieņemot, ka tam sekos arī direktīva, kas nodrošinās zinām līmeņa aizsardzību, un tāds ir pieņēmums. Bet, ja padome atsakās pat pieņemt ideju par direktīvu, jo viņus pilnībā apmierina ietver lēmums, nu, tas ir galu galā teikts viņu protokolā, ka tur rakstīts, nē, mums nav jārunā par um, direktīvu, jo mums ir um, šis pamatlēmums, jau ietver lēmums, tas mums apmierina, tas pēc dažiem gadiem tiks pārstrādāts, un ja ir tā, ja tas ir iemesls, kādēļ padomu atsakās runāt par direktīvu, nu, tad mums nevajadzētu no savas puses strādāt pie tiesību aktiem, kas ir saistīti ar direktīvu pretēji Schengens jautājumam, šeit ir ļoti cieši saistības starp, starp šīm divām lietām, un domāju, tur būtu noderīgs gan jūsu ziņojums, gan arī citi. Paldies, saka priekšsādātāji, nedomāju, ka mums šobrīd vajadzētu turpināt šo diskusiju. Pirms liekam punktu, došu vārdu abiem referentiem. Pavisam īsi komentāri, lūdzu, Trucas kungs, un pēc tam dosim vārdu Albrekta kungam. Uh, paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Pirmām kārtām paldies par eh, šo auglīgo diskusiju. Man ir divi komentāri. Pirmais um, attiecas dažu kolēģu izteikumu, ka mums nevajadzētu pieņemt steidzīgus, lē, eh, pārsteidzīgus lēmumus. Un eh, mums ir jāizstrādā laba likumdošana. Tas, protams, ir pašsaprotams. Tāds ir mūsu mērķis. Es negribētu, lai mūsu pārsteidzīgā rīcība eh, visu sabojātu. Eh, tad man, mums ir jāsagatavojas pamatīgi eh, sarežģītajam procesam, trialogam tā tālāk, kas, kas stāv mums priekšā, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs pabeigtu šo procesu līdz šī parlamenta pilnvaru termiņa izticēšanai. Un otrais komentārs attiec uz direktīvu Eh, es varu tikai piekrist visiem kolēģiem, kuri pieminēja vienoto pieeju, pakotnes pieeju. Eh, mūsu mērķis ir, eh, ir izstādāt vienotu regulu visām valstīm, taču, diemžēl, komisija uh, Eh, lai gan viņi ir piedāvājuši lielisku priekšlikumu, eh, viņi ir izvēlējušies regulu, eh, un mums tas ir jāpieņem, tomēr mums ir jādara viss iespējamais, lai vismaz mēs nezaudētu šo pakotnes pieeju, vispārējo pieeju. Man kolēģu komentāri man Eh, man, man eh, palīdzēja saprast, ka mums jābūt daudz agresīvākiem šajā jautājumā. Paldies, ka priekšsēdētājiem, paldies, ka izteicāties tik īsi. Un tagad Ābrehta kungs. Paldies visiem kolēģiem, kuri izteicās, kā arī pateicos referentiem par sadarbību. Mēs uh, saņēmām ļoti labas atsauksmes par savu darba metodi. Um, mums bija lielisks komandas darbs, sadarbojoties ar ITRA komandas un IMPO komandas eh, komitejas eh, pārstāvjiem. Daži komentāri attiecībā uz diferenciāciju, jo sevišķi attiecībā uz interneta vidi un uh, to, ka saturs ka patērētājiem jābūt informētam par saturu ko viņš saņems. Tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, jo sevišķi, eh, ja tas attiec uz informācijas sniegšanu datu subjektam. Eh, datu subjektam ir jāzina, kāda, notiek, kāda datu apstrāde notiek. Eh, vai tiek veikti profilēšanas pasākumi, vai, piemēram, notiek datu lokalizācija. Tātad Eh, ir jābūt vienotā, eh, vienotākai pieejai, kā tiek saņemta datu subjekta piekrišana. Mēs arī cenšamies ņemt vērā kontekstu, eh, kontekstu kād, kāda ir juridiskā uh, sistēma, kurā mēs darbojamies. Uh, Tāpat arī mēs cenšamies apsvērt iespēju, kādas kategorijas varētu ieviest. Tā varētu būt, varētu būt kategorijas ar lielāku slogu un, un ar mazāku slogu. Šobrīd, šobrīd tas ir jau milzīgs solis uz priekšu. Naģa Hirša Eh, runāju par eh, nodarbinātības datu nu, aizsargāšanu. Es pilnībā piekrītu. Eh, te nav pilnīgas skaidrības. Manuprāt, te šo jautājumu vēl vajadzētu rūpīgāk papētīt, regulu vajadzētu papētīt attiecīgajā komitejā. Arī es piekrītu, ka vajadzīga atsevišķa nodaļa par nodarbinātī, nodarbinātības, ja darbinieku datu aizsardzību. Eh, tāpat arī vajadzētu papētīt sakarību starp valstu datu aizsardzības noteikumiem un ES datu aizsardzības noteikumiem. Eh, tad mēs varēsim, eh, tad mēs zināsim, kā interpretēt šos datus un kā to vajadzētu atspoguļot tiesību aktos, sākot ar regulu ir, ir kāda cits, bija kāds cits svarīgs komentārs. Tad mēs eh, vēlamies panākt šo secīgo pieeju, mēs vēlamies, lai reforma tiktu pieņemta. Eh, Drūces kungs to teica, arī Kikova kungs un Kēlie kungs piekrita. Mēs esam skaidri pauduši kā parlamenta pārstāvi, ka mēs vēlamies šo reformu, mēs vēlamies, lai noteikumi tiktu uzlaboti, sask, lai tie būtu saskaņotāki, un mēs vēlamies diskutēt ar padomi un vēlamies uh, Uh, dzirdēt viņu nostāju, lai mēs varētu mm, pavirzīt šo procesu tālāk. Es domāju, ka mums uh, ir labas attiecības ar prezidentūras pārstāvjiem un pēc vasaras atvaļinājuma uh, sadarbībā ar Kipras prezidentūru mums izdosies izstrādāt vienotu nostāju, lai varētu notikt pārunas starp parlamentu un padomi par abiem dokumentiem. Un mēs to pabeigsim, cerams, pēd, nākamā gada laikā. Uh, Paldies, saka priekšsēdētāji, par šo auglīgo diskusiju, un mēs to turpināsim septembrī. <clears throat> Mūsu nākamais darba kārtības punkts. Uh, punkts uh, punktu prezentēs Edīta Bauere. Uh, tā būs padomas direktīva par Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību ārvalstīs. Un pirmā viedokļu apmaiņa notika 25. aprīlī. Lūdzu, Edīti, jums vārds. Paldies! Es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Varbūt eh, pagaidīsim kādu minūti, līdz um, tie, kam jāatstāj zāli, to izdarīs, un tad mēs turpināsim sanāksmi. So, Šis jaunā, šī jaunā priekšlikuma mērķis ir uh, aizstāt iepriekšējo regulu, 95. gada regulu. Intveldes kundze aicina pārējos patstāt telpu klusāk. Paldies. No pirmā acu uzmetiena šis dokuments šķiet tāds vienkāršs, bez zemūdens akmeņiem, tomēr, ja mēs to detalizētāk papēt, papētām, viss nav tik vienkārši. Mums ir jāpatur prātā tas, ka 23. pāns, kur ir teikts, ka ik viens Eiropas Savienības pilsonis trešo valstu teritorijā uh, uh, var saņemt diplomātisko vai konsulāro palīdzību, jebkuras citas dalību valsts eh, vēstniecībā, pārstāvniecībā eh, eh, ar tādiem pašiem noteikumiem, kā šīs valsts pilsoņi. Tātad, ko šis pāns nodrošina? Tas ir koordinācijas un sadarbības pasākums, kas ir viens no pamatjautājumiem, jo tas nozīmē, ka nevar uzspiest eh, nevienai dalību valstī jaunu pienākumu. Mūsu ziņojuma priekšlikums nedaudz atšķiras no komisijas priekšlikuma, un te ir viens uh, iemesls. <clears throat> ir ievērojama atšķirība starp ikdienas konsulāro aizsardzību un konsulāro aizsardzību Eh, krīzes situācijās, kas attiecas uz ikdienas konsulāro aizsardzību un pakalpojumiem, tad jums jāceras tās, ka, eh, ka jums jābūt iespējai vērsties jebkuras eh, dalībvalsts ārvalstu pārstāvniecībā, lai saņemtu tādu pašu palīdzību un pakalpojumus kā jebkurš šīs attiecīgās valsts pilsonis. kas attiecas uz konsulāro attiecību, aizsardzību krīzes situācijas, tad tas ir cits jautājums. Un te viss ir savādāk, jo um, te, ir tā, te ir jauna regulas daļa, un šajā daļā <clears throat> mēs esam ņēmuši vērā pieredzi no pēdējā laika krīzēm un ārkārtas situācijām. Un te ir uh, jāņem vērā situācija pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Uh, Uh, un arī rīcības dienas ieviešanas. Tātad koordinēšanas un sadarbības nasta tiek uh, uzlikta es delegācijai. To mēs jau apspriedām ar arī ar rīcības dienesta pārstāvjiem. Vēlos pieminēt, ka pat AFET komiteja darbojas šajā virzienā. Protams, pastāv sārežģījumi ar finansējumu, jo mums ir jāatceras, ka ir tikai trīs valstis, eh, kurās 27 dalībvalstīs, visām 27 dalībvalstīm ir pārstāvniecības Ķīnā, SV un Krievija. Eh, neviena cita, nevienā citā trešajā valstī nav visu 27 valstu pārstāvniecību, kas nozīmē, ka sākotnējā, sākotnējā koncepcija, ko komisija piedāvāja, var uzlikt ārkārtīgi milzīgu slogu tām dalību valstīm, kurām ir ļoti plaša ārvalstu pārstāvniecība, kurš ļoti plaši pārstāvēts ārvalstīs. Uh, Tātad kādēļ mēs izvēlamies šādu darbības virzienu? Ir vēl kāds tiesību akts, kas tiek pašlaik sagatavots par civilās aizsardzības mehānismu, par kuru, diemžēl, mēs nediskutēsim mūsu komitejā. Tas tiks apspriests ENVI komitejā. Mēr šis tiesību akts, topošais tiesību akts, uh, aicināt ieviest centralizētu pieeju krīzes situācijās. Pēdējo reizi, kad mēs runājām par trešo, va, trešo valstu ģimeni, trešajās valstīs dzīvojušu ģimenes locekļu aizsardzību, tekstā ir kļūda. Mēs piedāvājām izņemt no, no teksta paskaidrojumu, eh, jeb definīciju par eh, trešo valstu eh, ģimenes locekļiem, jo te ir jāpiemēro pavisam cits tiesību akts, taču diemžēl. Diemžēl atsauce, ko mēs vēlētos saglabāt, un mēs to saglabājām tekstā, tika izņemta kaut kur dokumenta izskatīšanas procesā. <clears throat> Mēs vēlamies saglabāt šo definīciju par ģimenes locekļiem, ko, kas bija direktīvā 30, 2004. Eh, gada 38, direktīvā numur 38, un, eh, manuprāt, tas būtu labs risinājums kas attiecas uz finansējumu, tad arī šajā jomā pieeja ir jā, jāpārskata. Pēc ļoti daudzām diskusijām mēs uh, piedāvājām tre, uh, trasta fonda koncepciju, uh, ko vajadzētu īstenot dalību valstīm. Tāpat vēlos pieminēt arī vēl kādu ideju, par ko mēs runājām. E, šobrīd mēs esam konsultāciju procesā. Centamies, cenšamies izpētīt šo dokumentu detalizētāk. Un šķiet, ka e, finansējums, ko sniedz, ka finansējumu finansējuma jautājumu mēs nevaram atrisināt savā komiteja attiecībā uz šo tiesību aktu. Nu, tāda, tāda um, ir mūsu pieeja, kas atšķiras no komisijas piedāvātā. Paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies! Taņefai lūdza mani pavisam īsi apkopot viņas viedokli, viņa ir Anna referente sociālistu un demokrātu partijā, un tad dosim vārdu vēl diviem runātājiem. Izteikšos īsi, to pašu aicinātu uh, darīt arī pārējiem. Taņu apmierina ziņojuma projekts. Viņa apmierina arī, kā uh, tika pārrunāti šie jautājumi, un, acīm redzot, sanāksmu laikā ir izdevies atrisināt vairumu problēmu. Uh, Vairums no referents iesniegtiem grozījumiem viņai ir pieņemams, pieņemami, viņa atbalsta šos grozījumus, un viņa ir pārliecināta, ka Eiropas Savienības delegācijas ir tās īstās, kam jānodrošina pilnīga pārstāvība attiecībā uz nepārstāvētajiem pilsoņiem, tīri saistībā ar atšķirībām starp dažādām valstu likumdošanu šajā jomā, un viņa pozitīvi vērtē arī ideju par šāda tresta fonda izveidi saistībā ar konsulāro aizsardzību. Un praksē tas varētu mazināt risku, ka būs tad nevajadzīgas problēmas. Taņa uzskata, ka šo konceptu varētu tālāk attīstīt ziņojuma ietvaros, un viņa labprāt iesniegs arī vairākus grozījumus. Viņa arī atbalsta šo priekšlikumu ziņojumā, lai informētu pilsoņus pēc iespējas par viņu um, interesēm, būtu jāizstrādā tīmekļa vietnes gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī, kā arī konsulārās aizsardzības kritēriju aptvērumu, kā tas ir noteikti ziņojumā, tiem būtu jāievēro minimālie standarti, un tie jārespektē visām dalību valstīm. Tur viņa iesniegs arī vairākus grozījumus šajā sakarā, un viņa pieņem zināšanai, ka um, direktīva saistībā ar ģimenes locekļiem, tur ir iekļauta ļoti plaša ģimenes definīcija. Arī tas ir atspoguļot ziņojuma projektā, un viņa plāno iesniegt grozījumu priekšlikumus, kas atbilst jūri atzinumam, ka nekādi ierobežojumi saistībā ar konsulārās aizsardzības pieejamību nav noteikti saskaņā ar to, ka ir jāievēro Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzība un brīvības trešajās valstīs. Tāds ir taņas viedoklis tagad vārds Bekundzei, lūdzu. Prezidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es e, aizvietoju Luju Mišelu. Viņš e, nevar būt klāt un arī izvēlējās mani. Uh, lai es pastāstītu par viņa a, viedokli. Viņš saka paldies referents kundzei par iesārst, iesaist šajā um, jautājumu lokā par uh, Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību ārvalstīs. Uh, un saka, ka komisija prezentējot savu priekšlikumu uh, norāda uz atbildēm, kas ir saistīts ar uh, dokumentiem, ko mēģis ir parlaments, un arī ar to pilsoņu raizēm, kas uh, uzturs trešajās valstīs. Viņam liekas, ka aizsardzībai jābūt efektīvai, ātrai un labi koordinētai. Šī teksta pirmais mērķis ir uh, ļaut pilsoņiem pilnībā izmantot uh, tiesības um, saņemt konsulāro aizsardzību. Pilsoņiem jābūt plaši informētiem, jāizmanto visi komunikācijas līdzekļi, kādi ir, un ir ļoti apmierināts uh, redzot visu to ziņojumā. Viņš uh, konstatē, ka nav pietiekam daudz atbildības likts uz ES pārstāvniecību pleciem un runāt par konsulāro palīdzību e, ikdienā un krīzes e, laikā. Jāsaka, palīdzība krīzes laikā, lai Mišels e, piekrīt to, ka ārkārtas plāni ir jāizstrādā gan dalībvalstīs, gan arī evakuējot iedzīvotājus un konsulārai palīdzībai jātiek sniegtai mm, vēstniecībās un konsulārijās nodaļās, kāds ir es valstīm. Un konsulārā palīdzība ir ļoti nozīmīga. Un tādā veidā diplomātija var būt eiropeiskāka un es darbība redzamāka. Tā tiks stiprināta arī es pilsonības doma. Tas garantēs pilsoņu pamatiesību ievērošanu viņš vēlas, uh, lai uh, vai lielāka loma tiktu piešķirta ES delegācijām un tiem tiktu piešķirta viedokļi, lai viņi varētu vēl plašāku lomu izmantot. Tās bija Lūja Mišela domas. Paldies! Liels paldies, Lutfordas kundze, lūdzu. Maksimums divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nāc mēnu referente. Tas ir Lūja Mišela kā jau uz to norādīja Natalija Krisbeka. Mani ļoti interesē šis jautājums, domāju, ka visi mēs atcerēsimies uh, brīdi, kad um, bija šī ļoti kritiskā situācija Mumbajā, Bu Bombajā, un arī mūsu pašu kolēģi bija ļoti sarežģītā situācijā, jo nevarēja um, iegūt palīdzību no konsulāta, un tas ļoti il labi ilustrēja šo ļoti negatīvo situāciju un norādīja arī uz koordinācijas trūkumu starp dalībvalstīm. Domāju, ka šo situāciju vajadzētu uzlabot, jo tas um, lielā mērā parāda arī Eiropas Savienības pilsoņu iespēju iegūt palīdzību šādās kritiskās situācijās. Man ir vairāk jautājumu. Es saprotu, un tik uzklausīju arī Natālijas teikto. Um, Es saprotu, ka ir iemesls Eiropas Savienības delegācijām nodrošināt centrālu lomu Eiropas ārējās darbības dienestā. Man radās jautājums, vai šie cilvēki ir tam apmācīti. Bet, ja pareizi sapratu Natāliju, tad uh, tāda ir šī vēlme, lai Eiropas ārējās darbības dienests uzņemtos arī šādu konsulāras atbildības jomu. Nu, es nezinu, vai tas um, sasaucas vai atbilst tam, ko mēs zinām par uh, darbības dienesta mērķiem. Es nepārzinu darbības diena, ārējās darbības dienestu pārāk labi, jo negribētu aicināt viņus uzņemties pienākumus, ko viņi nevar vienkārši izdarīt. Bet man ļoti interesē šī zvanu centrāle, hotline, kā arī informācija tīmekļa vietnēs, lai cilvēki, kas dodas uz attiecīgo valsts, lai varētu uzzināt, kāda ir aktuālā situācija, uh, tīri saistībā ar um, viņu valsts pārstāvjiem vai valsts ir pārstāvēta, un ja neko, tad darīt ārkārtas situācijās. Manuprāt, būtu jābūt konkrētam izvirzītam kontaktpunktam primārā līmenī. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Protams, redzu, ka ir būs sarežģījumi tīri saistībā ar finansēm, to mēs labi zinām, Un mēs zinām, ka tiks jau arī norādīts, ka tās valsts, kurām ir spēcīgākais konsulārais tīklus, visticamāk šīm valstīm būs jāuzņemas sloks, eh, ko nenesīs citas valsts, kurām šis konsulārais tīkls nav tik spēcīgs, un tā nebūs arī nekādas eh, vajadzības vai eh, motivācijas to stiprināt, jo, nu, ja kaut ko neizdarīs, tad to izdarīs pārējās valsts, tādēļ man nedaudz bažī padomas nostāja. Paldies, saka priekšsēdētāji, slēdzam runātāju sarakstu. Blosa kungs un Kirkhoba kung, kungs uh, katram pusotra minūte. Lūdzu. Mums vienmēr politikā tiek norādīts, nejautājiet jautājumu, ja atbildes pašiem nav zināmas. Es gan atbildi nezinu, bet gribētu jautāt, vai nepastāv bažas, ka mēs šobrīd nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumu tādām situācijām, kad patiesībā jau pastāv prakse. Nu, ja runājam par ārkārtas situācijām vai um, pārstāvniecības vai konsulāti tiešām noraida cilvēkus, kam ir vajadzīga palīdzība? Nu, tāds ir jautājums. Paldies. Kirkhopa kungs, lūdzu. Well, chairman, I've... Priekšsēdētāji. Runāju kolēģis Makentāras vārdā. Viņa ir ēnu referente no ECR puses. Iemesls, kādēļ jāstrādā šajā jomā, ir tas, ka mēs vēlamies panākt uh, vienošanos un lielāku skaidrību attiecībās krīzes situācijām, kad rodas problēmas Eiropas Savienības pilsoņiem, kas nevienmēr var iegūt palīdzību vai atbalstu no savas valsts diplomātiskiem dienestiem. Ņemot to visu vērā, ir visai svarīgi nodrošināt labāku sadarbību starp Eiropas konsulārajām iestādēm. Turklāt gribam, lai tiktu sniegt arī, sniegt arī papildus informācija visā Eiropā, Eiropas pilsoņiem par to, kur viņiem vērsties, ja nu rodas kādas problēmas, ārkārtas situācijas, un kādi ir veidi, kā šie pilsoņi var paši sevi aizsargāt. Uh, lai nebūtu jālūdz šī diplomātskā palīdzība. Tīri no apvienotās karalists viedokļa mēs negribētu, lai um, augtu, kā sēnes pēc lietas, jaunas vēstniecības, ja ir jau šādas vēstniecības, kas labi darbos, bet nodrošināt sadarbību ir būtiski, jo īpaši tādos jautājumos, kur ir krīzes situācijas vai kur ir tādi aspekti, kas ietekmēs pilnīgi visus Eiropas Savienības pilsoņus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja Bauers kundze, referente, vēlētos jums dot vārdu, sniegt atbildes. Lūdzu. Liels paldies. Paldies par šo diskusiju. Izskanēja vairāk jautājumu. Gribētu jums garantēt, ka esam ļoti gari un plaši diskutējuši ar dažādām iesaistītajām pusēm Esam uzklausījuši dažādus viedokļus par šiem jautājumiem. Un mums bija arī ļoti plašas un pamatīgas diskusijas ar ārējiem dienestiem. Ārējie dienesti, protams, nav konsulārie dienesti. Tāds nav to mērķis. Turklāt, kā jau es norādīju, atsaucoties uz 23. pantu, tad tiesiskais pamats nav paredzēts, lai sniegtu ikdienas mm, pakalpojumus Eiropas Savienības delegāciju vārdā. Bet jāpatur prātā, ka mums ir ļoti plašs Eiropas Savienības delegāciju tīkls, Un pastāv šāda iespēja, ka arī nākotnē šie dienesti varētu iesaistīties konsulāro pakalpojumu sniegšanā. Bet šobrīd šāda esamība daudzās valstīs ir visticamāk labākais risinājums krīzes situācijām, lai koordinācijas sloks tiktu uzlikts uz šo dienestu pleciem. Un arī man radās tāds iespējas, ka šīs iestādes ir tam gatavas un ka viņi labprāt uzņemto šo pienākumu. Finansējums ir cita lieta, tas ir atsevišķs jautājums. Protams, ka ir nepieciešami atsevišķi finansējuma avoti, un... bet arī šeit man radies tāds iespējas, ka tas ir atrisināms jautājums. Tālāk, tālruņu centrāles Mēs piedāvājam Eiropas Savienības kopīgu tālruņu dienestu šim mērķim. Ir vairākas šādas zvanu centrālas, hotlines, dažas darbojas, daži, dažas ne, bet nu, šādiem nolūkiem tīri krīzes situācijām būtu ļoti noderīgs šāds risinājums. Turklāt darbojas arī īpaša tīmekļa vietne Tā ir saistīta ar komisijas tīmekļa vietni, un tajā tiek sniegta informācija par konsulāriem pakalpojumiem un dienestiem. Ir vēl kāds jautājums. Ir vairāki jautājumi. Domāju, ka pievērsīsimies arī tiem. Liels paldies ēnu referentiem! Paldies par jūsu atvērtību un mūsu ļoti labajām diskusijām. Esmu pārliecināta, ka turpināsim ļoti veiksmīgu sadarbību tādā pašā garā arī turpmāk un ar nepacietību gaidīšu grozījumus. Paldies! Uh, that... Paldies! Uh, grozījums var iesniegt līdz 20. jūlijam piekdienai. Visi būs atvaļinājumā. Nu, Lielas paldies! Arī mans servisi kungs ir ieradies, um, gaida, kad varēs ienākt zālē un stāstīt mums par uh, mobilitātes līgumiem un atpakaļ uzņemšanas līgumiem, mobilitātes partnerībām un atpakaļ uzņemšanas līgumiem.